Meine Damen un Herren, Kolleginnen un Kollegen, darf ich... Dārgie kolēģi, gribēju jūs sveikt mūsu komitejas sanāksmē. Šodien mēs tiksimies ar pārst ar Mārcens kundzi un Nikolasu Vestkotu, kā arī Albānijas eh, premjera vietnieku. Uh, kas arī ir atbildīgs par Eiropas integrāciju. Runāsim par Eiropas integrāciju un Albāniju. Ir ļoti jauki, ka mums šodien ir iespēja par visiem šiem jautājumiem apspriesties. Gribēju jums paziņot, ka 8. maijā cilvēktiesībā pakškomiteja otro reizi apspriedās par īpašo, par cilvēktiesību īpašās ūdņu lomu un uzdevumiem. Andrikienas kundze ir referente, padome. Gribētu šo cilvēku iecelt jūnijā, ņemot vērā to, ka kavēties nedrīkst, jo mums ir pēc iespējas ātrāk jāiet ar sūtnes. Uh, Tādēļ mums vajadzētu aplūkot šo ziņojumu tomēr angļu valodā un grozījumi jāsniedz 16. līdz 16. māja pusdienas laikā. Un 26. tomēr 24. saka priekšsēdētājs, mēs varētu organizēt balsojumu komitejā domāju, ka īstenībā ilgi vilcināties nedrīkst un mums ir ātri jāķers pie darba. Un iespējams, ka pateicoties pātrinātai procedūrai, mēs varētu to izskatīt arī plenārsēdē. Nu, ja nu vienīgi 40 deputāti protestējot nepiecelsies kājās un neiebildīs. Gribēju jums pašā sākumā pateikt, ka varbūt pat nepiedalīšos uh, diskusijās, kad tiks apspriests man uh, paša ziņojums. Un īstenībā jāņem vērā, ka, kāda ir situācija Vācijā pēc uh, vēlēšanām Ziemeļrainas Vestfālens uh, federālajā pavalstī. Man ir ātri jādodas atpakaļ uz mūsu partijas valdes sēdi, un es ceru, ka kolēģi būs pietiekami saprotoši bet esmu sagatavojis šo dokumentu un gribētu arī uh, lai lietas norisinātos ātrāk, tādēļ lūdzu savus mutiskos un rakstiskos grozījumus sagatavojiet līdz nākamajai pirmdienai. Šķiet, mums būs iespēja vēlreiz tikties Strasbūrā pirmdien, lai varētu diskutēt par grozījumiem, lai nekavējoties pēc tam nedēļā mēs varētu sagatavot, tajā nedēļā varētu sagatavot mm, ziņojumu ar visiem grozījumiem. Jā, jums ir paprātām šī procedūra. jo tas noteikti mums ļautu strādāt raitāk un gludāk. Tā tad, ja jūs visi būtu palīdzējuši, lai mūsu politiskā grupa CDU uh, eh, iegūtu vairāk balsu Ziemeļranā Vestālēnē, nu tad, diemžēl, man nekur prom nebūtu jāskrien. Bet tagad vārds Dekaizers kundzei. Domāju, ka šis ir tehnisks dabas jautājums. Priekšsādātā kungs, es dzirdēju, ka bija runa par 6. māju, tad par 24. māju. Vai šie datumi ir saistīti, vai te kaut kas ir neprāt... Ah, 16. mājas, labi, es jau domāju, ka tā nevarētu būt. Labi, paldies. Damit einverstanden, dass Vai jums ir paprātam procedūra? Es atvainojos, bet, diemžēl, arī politikā notiek bēdīgas lietas. Un Kozačev kungs turpinās vadīt sēdi manā vietā. Kozačev. So, colleagues, good afternoon also from. Paldies, kolēģi! Gribēju sveicināt un gribu mūsu vidū sveikt arī mūsu viesi eh, Rozalindi Mārsenu, kas pārstāv uh, Eiropas Savienību Sudānā, un viņa mums pastāstīs par Sudānu, Dienvidu Sudānu un vispār par jaunāko attīstību šajā kontinentā. Uh, Gribēju mūsu viesus sveikt eh, komitejā. Eh, Marcens kundze un Vestkota kungs runās par eh, to, kā veicināt stabilitāti Sudānā un Dienvidu Sudānā un arī cīnīties pret konfliktiem. Eiropas Savienībai, protams, ir kaut kas jādara šajā jomā, un Vestkota kungs tāpat arī pastāstīs par eh, to, kas ir noticis Malī, mm, Kongo Demokrātiskajā republikā, Centrālā Afrikā un Gvinēja, Gvinējas Bisavā. Un, protams, eh, Eiropas Savienība arī dara visu iespējamo, lai parūpētos par eh, demokrātijas iedzīvināšanu Āfrikā, kā arī, lai varētu kontinentā atjaunot zudušo stabilitāti. Pirmām kārtām došu vārdu Mārcens kundzei. Vai tomēr Vaiskurt kungs eh, gribētu labprātāk pirmais izteikties? Jā, īstenībā arī eh, manās piezīmēs ir rakstīts, ka jums jādod vārdu pirmajam labi. Tad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, pirms uh, sākt runāt par konkrētiem jautājumiem. Es gribēju atvainoties tiem, kas bija ieradušies uz diskusijām pagājušajā nedēļā, bet es, diemžēl, pagājušajā nedēļā nevarēju ierasties, tādēļ jums nācās savu darba kārtību grozīt šodien. Un tie, kas gribēja kaut ko vairāk uzzināt par Centrālā Āfriku, Dienvidu Āfriku, uh, Rietumu Āfriku, man varēs uzdot visus jautājumus, uh, tā teikt, dzīvajā. Eh, no, šodien notiek arī ārlietu padomas tikšanās, tur piedalīsies arī attīstības ministri, un man vēlāk pēcpusdienā ir jādodas vēl uz padomi, lai uh, varētu viņiem sniegt pēdējo aktuālāko informāciju. Es pastāstīšu par uh, Centrālo Āfriku, par eh, notikumiem eh, šajā daļā, un eh, tad Mārciņas kundze arī pastāstīs vairāk par Sudānu, un mēs esam arī pēc tam gatavi atbildēt uz cienījumu deputātu jautājumiem. Krīze Āfrikas ragā noteikti jums nav palikusi nepamanīta. Šī krīze, krīze, kas pēdējos mēnešos sākās Rietum Āfrikā, īstenībā uh, nav ar tik senu vēsturi. Un, protams, mēs cenšamies reaģēt uz šiem notikumiem un ļoti bieži mums ir eh, jāsāk no nulles punkta. Ir jārunā par divām valstīm, it īpaši par Malī un Gvinēju Bisau. Situācija Sahel reģionā ir bijusi visai nedroša, nestabila jau kādu brīdi. Un, protams, Eiropas Savienība ir uh, norīpējusies par uh, vispārējo attīstību šajā reģionā. Mēs esam redzējuši, ka tiek tirgoti cilvēki, uh, narkotikas, uh, un tur pastāv arī reāli terorismu draudi. Uh, Ņemot vērā to, ka šis reģions uh, ir ar augstu risku potenciālu, mums, uh, mēs nedrīkstam to ignorēt, un uh, šī iemesla pēc esam pieņēmuši arī stratēģiju. Stratēģija bija pietiekami laba, bet tā bija novilcināta, jo ņemot vērā to, kas notika Malī, mēs nereģējām pietiekami ātri, un situācija ir pietiekami nestabila. Uh, Tādēļ mums īstenībā vajadzēja sākt rīkoties jau pirms diviem, trim gadiem, lai uh, <clears throat> uh, situācija nesamilst tik tālu, kā tas ir šodien. Bet, nu, tā nu tas ir. Un uh, pirms mēneša Bamako uh, karēvi noveda pie valsts sabrukuma. Uh, tuaregi un džihādisti pārņēma kontroli par vils, pilsētu, par valsti, un valdība Bamako īstenībā vairs nav aktīva. Un tālāk dienvidos e, arī burtiski tika izraisīts pučs, un valsts iestādes vairs nestrādā. ECOS reģionālā organizācija uz notikumiem reaģēja pietiekam ātri. Viņi nekavējoties uzlika sankcijas, lai militārā hunta tomēr atdotu varu atpakaļ uh, Uh, pilso, civilās valdības rokās, un šajā mēnesī, māja mēnesī jau bija paredzēts organizēt vēlēšanas, bet tagad tās ir pārliktas vesel gadu uz priekšu, lai varētu atjaunot kaut nelielu stabilitāti valstī. Bet uh, pārējais laikā joprojām ir daudz problēmu, ir uh, norisinās sarunas ar armiju un, protams, tiek mēģināts veidot tādu pagaidu valdību, kur tagad vada kādreizējais asamblējas prezidents Šaore un premjers Diāra, kas ir tāds pagaidu premjers. Eiropas Savienība tagad valstī nesniedz palīdzību. ja beidzot eh, tiks panākta vienošanās par mierīgu varas formas maiņu un ja pilsoņi piekritīs jaunajai valdībai, tad mēs atsāksim eh, sniegt humāno palīdzību un arī eh, palīdzēsim veikt nepieciešamās politiskās reformas. Bet, ja mēs redzēsim, ka tomēr armija nav gatava varas grožus nodot civilajai valdībai, tad mēs domāsim arī par Kotonu nolīguma 26. pāntu, 58. pāntu, ko var izmantot šādos gadījumos un palīdzības pārtraukšanu, palīdzības sniegšanu pārtraukšanu līdz tim brīdim, kamēr netiks nodrošināta iepriekšējā kārtība. Uh, Un nu, gan ECOVAS, gan arī citām organizācijām mēs esam pietiekami stingri pauduši savu nostāju, un Bamako varas iestādes tāpat ir interesētas par mūsu uzskatiem. Jāsaka, ka ja pat situācija dienvidos būs normalizējusies, tas, kas notiek ziemeļos, joprojām sagādā daudz rāžu. Šķiet, būs grūti e, atkā, atjaunot leģislatīvo un konstitucionālo varu mierīgā ceļā. Ekovas uzsāka sarunas un mēs, e, mums ir jānogaida, vai šīs sarunas vainagosies ar kādiem panākumiem. Uh, bet ir arī, piemēram, Alkaida Magrebas valstīs, kam, protams, nav nekādu interešu un patikas eh, runāt par šādiem risinājumiem, kas ļautu ieviest uh, eh, Ziemeļ Malī tiesisks valsts principus. Un, eh, diemžēl, varētu būt paredzams arī tāds scenārijs, ka būs jāizmanto arī vāra. Uh, militāra vara. Ekovas ir uh, gatava šādas trupas piedāvāt, lai uh, ar karēju palīdzību atjaunotu kārtību valsts ziemeļos, bet pirms nav, uh, pirms nav uh, ievēlēta valdība, dienvidos uh, nav iespējams uh, šīs trupas uh, nosūtīt uz valsts ziemeļiem. Un izskatās, ka uh, um, Eikovas varēs šīs trupas sūtīt uz Malī ziemeļiem, ja tas būs nepieciešams. Es domāju, ka mēs, protams, varam izmantot tikai tos instrumentus, kas patiešām ir mūsu rīcībā. Un tad, kad beidzot būs iecelta kaut vai pagaidu valdība un būs lielāks, lielāks skaidrība par mūsu mandātu, tad mēs arī varēsim vairāk darīt. Tāda pagaidām ir uh, um, aktuālā situācija. Gvinējas Bisavā krīze īstenībā ir eh, bijusi daudz pamatīgāka un eh, ir arī ilgusi mm, krietni ilgāku brīdi. Pēdējos divās desmitgadēs situācija ir bijusi visai nestabila. Ir uh, nesaprašanās starp dažādām etniskajām grupām, starp uh, pilsoņiem un starp uh, militāriem spēkiem, un ir arī ārkārtīgi daudz ar narkotikām saistītu noziegumu. Mēs jau izmantojām 96. katonu nolīgumu pāntu un tika pausta cerība, ka prezidenta vēlēšanas bija notikusi pirmā vēlēšana kārta, un pēc tam vajadzēja organizēt otro vēlēšanu kārtu, un tā tad uh, bija cerības, ka pateicoties prezidenta vēlēšanām uh, varēs arī reformēt drošības uh, sektoru, aizsardzības spēkus un ieviest citas nepieciešamas politiskās reformas. Bet īstenībā Vēlēšanas uh, tika pārtrauktas, tika sarīkots uh, puč, un uh, pilsonisko spēku pārstāvji vienkārši tika gāsti, viņi vairs tika atcelt no amata, un tad tika paziņots, ka pēc kāda gada viss atgriezīsies vecajās sliedēs, bet tādās sliedēs, ko izvēlēsies šie militārie spēki. Protams, Ekovas šādu notikumu attīstību uh, nevērtēja atzinīgi un teica, ka varēs piedāvāt 600 karēvu vienību, kas varētu palīdzēt valstī atjaunot demokrātijas principus, organizējot prezidenta vēlošanas. Militārā hunta tomēr šos noteikums un prasības nav pieņēmusi, ir bijusi sacelšanās un Tur atrodas arī vairākas Angolas vienības, lai varētu palīdzēt izvērst drošības uh, spēku reformu, un hunta pieprasīja, lai Angolas trupas tiktu izvestas no valsts, bet Ekovas teica, ka tādu trupu atvilkšanu varētu veikt tikai tad, kad Ekovas karavīri būs ieradušies Gvinēs Bisavā. Uh, Un arī šajā valstī, izmantojot 98. kotono nolīguma pāntu, mēs esam pārtraukuši sniegt humanitāro palīdzību. Nu, situācija Sahelā ir pat vēl bēdīgāka, un e, šajā reģionā tiek, eh, cilvēki cīnās ar ļoti lielām problēmām, ir eh, liels sausums, eh, ir bats, bankas ir aizslēgtas, tirdzniecība nenorisinās, tātad situācija ir ārkārtīgi bēdīga. Un humanitā, humanitārās problēmas tikai pieauga apmēros un spēkā. Uh, Sahelā mēs eh, turpinām sniegt eh, humano palīdzību, pateicoties EHO ģenerāla direktorātam, lai cilvēkiem nodrošinātu vismaz kaut kādas pamatvajadzības. Bet abās valstīs situācija joprojām nav skaidra, mēs nevaram neko prognozēt, kas notiks tālāk. Mēs turpinām sazināties ar ECOVAS un arī Alžīrijā, Mauritānijā mēs sniedzam palīdzību, un, protams, mēs arī aktīvi sadarbojamies ar apvienoto nāciju organizāciju. Un tikai dažos vārdos par to, kas notiek divās citās valstīs, kur varbūt eh, mēs pat eh, pieredzējām tādus labākus scenārijus. Eh, lieldienās Malāvī bija krīze, tādēļ, ka negaidot eh, nomira prezidents Netarika. Tālāk tika teikts, ka viceprezidentam vajadzētu stāties viņa vietā, nelaiķa vietā, bet daļa no mūsu Rīgas kunga atbalstītājiem tomēr ar to nebija viens prātis, jo spānda eh, īstenībā pat tika izslēgts no politiskās partijas. Uh, Startautiskā kopiena iejaucās šajos notikumos. Mēs sadarbojamies arī ar ASV, ANO un Dienvidāfrikas Savienību un Malāvija armija apgalvoja, tātad armijas valdība apgalvoja, ka viņi atbalstīs jaunos spēkus, nevis prezidenta brāli, un tādēļ arī izdevās pieņemt jaunās konstitucionālas reformas, un uh, Džos Panda tika ievēlēts par prezidentu, izdevās izvairīties no konstitucionālas krīzes. Bet, protams, eh, tas eh, nav atrisinās visas ekonomiskās problēmas, ar kurām šī valsts joprojām cīnās. Tālāk, turpat blakus Zimbabvē, pēc tam, kad Eiropas Savienība lēma atcelt vairākas sankcijas pret šo valstu februāru mēnesī, mēs uh, tikāmies Briselē ar uh, valdības pārstāvjiem, šie cilvēki tikās ar augsto pārstāvu ārlietās, un mēs runājam par 96. pānta pasākumu pārskatīšanu māja beigās, un ja mēs konstatēsim, ka valsts ir panākusi pietiekami eh, lielu progresu, atjaunojot demokrātiju un īstenojot eh, jauno konstitūciju, un iespējams eh, tiks arī plānotas jaunas vēlēšanas nākamgad, tātad, ja tiks konstatēts labs progress, ja Zimbabvē būs veikti mājas darbi pēc labākās sirdsapziņas, tad mēs iespējams varēsim jūlijā atkal runāt par uh, Eh, sankciju atcelšanu. Un vēl daži vārdi par Kongo Demokrātisko republiku. Tur beidzot ir izveidot jaunu valdību pēc vēlēšanām pagājušajā gadā. Valdība ir visai tehnokrātiska un īstenībā tas ir, eh, tas mums vieš cerības, ka mēs eh, varam sarunāties ar kādu KDR, ka mēs varam runāt arī par humanitārās palīdzības sniegšanu, it sevišķi valsts austrumos, kur viens no kādreizējiem nemiernieku vadītājiem, kas bija valstī, kas arī iesaistīja sarunās par uh, mieru armiju, atkal ir devies prom. Un, protams, joprojām ir uh, ķīviņi starp uh, eh, KDR bruņotajiem spēkiem un nemierniekiem. Un tagad došu vārdu Mārsens kundzei, lai viņums pastāstītu par Sudānu. Jāsaka, ka situācija ir ļoti nopietni pasliktinājusies pēdējo mēnešu laikā, ņemot vērā to, ka Dienvidu Sudāns spēki ieņēma Hedžliku. Eiropas Savienība strādā ar starptautiskajiem partneriem, lai situāciju kaut kā mīkstinātu un Protams, arī starptautiskajai kopienai ir jābūt vienprātīgai, lai varētu izdarīt spiedienu uz abām iesaistītajām pusēm, lai tiktu panākts pamiers, lai tās nosēstos pie sarunu galda, un mums šis spiediens ir jāpaukstina, mums ir jāiedarbina visas svīras, un uh, Eh, drošības padomē vienojās arī par eh, jaunu ceļa karti, un, protams, mēs arī gribam, lai abas puses eh, turpinātu sarunas. Paldies! Liels paldies! Saka Marždēns kundze, kā jau sacīnīgs, Eiropas Savienība ļoti satrauc nesenā saspīlējuma pieaugums uz robežu starp Sudānu un Dienvidu Sudānu. Dienvidu Sudāna ir okupējusi Heklikas reģiona, kurā ir naftas atradnes, un to ir nosodījis starptautiskā sabiedrība, skaitā Eiropas Savienība. Prezidents Van Rompējs ir zvanījis uh, Dienvidu Sudānas prezidentam Salvahiem. Uh, Uh, aicinot uh, no Heklikas atvilkt kara spēku. Ir arī uh, citādi nosodīta Espilai iztenotā Hežlikas okupēšanu, un tiek minēts, ka aviācija no Dienvidsudāna, no Sudānas puses arī veic uzlidojums Dienvidsudāna. um, aprīlī Dienvidsudāna bija atvilko savu karaspēku no Hedžliks, un tad padomi aicināja Dienvidsudānas un Sudānas valdības tūlīt pārtraukt uh, savstarpējos uzbrukums vai tiešvedā vai ar citu starpniecību, un arī atsaukt visus drošības spēkus no abie zonas, un tā skatā arī pārtraukt uh, uz uh, karu kūdinošas uh, saukļus augst, prezidents Beki vadīja Āfrikas Savienības veidotu paneli, nodrošinot, lai abas valdības spērtu tādus soļus, uz kuriem norādīja ārlietu padomu. Mēs bijām ļoti spiecīgi, priecīgi par to, ka 24. aprīlī nākošajā dienā Āfrikas padomas mieru un drošības padome bija izstrādājusi uh, ceļa karti. Tajā bija izklāstīti visam skaidri soļi, kā pārtraukt saspīlējumu un kā atkal novest abas puses pie saruna galdas. Šo ceļa karti tad apstiprināja ANO drošības padome. Tas bija 204. rezolūcijā 24.6. rezolūcijā 22. aprīlī. Mēs uzskatām, ka kopīgā šīs rezolūcijas ceturtās sādaļas pieņemšana ir diplomātisks solis uz priekšu. Tas arī liecina, cik cieši ir sadarbības ar Āfrikas Savienību un ANO. Es domāju, ka tas vērtējums pozitīvi, tas, ka mums tagad ir starptautisks konsens par to, kas ir jādara. Mums ir skaidra ceļakārte ar noteiktiem datumiem, kas ir visnotaļ ambiciozi te ir arī izteiktas prasības sniegt eh, pārskatu Āfrikas eh, Savienības eh, miera un drošības padome, ANO drošības padome, un ir paredzēts arī sankcijas no ANO drošības padome saskaņot 41. pantu, ja vien vai otra puse neizpilda pret to izvirzītās prasības. Eiropas Savienības galvenais mērķis ir tagad uzturēt uh, Eh, izdarīt spiedienu uz eh, abām valdībām, lai tiktu ievērots rezolūcijas prasības 5. maijā. Mēs ar to nācam klājā ar šādiem paziņojumiem, un Eiropas Sanības turpmāk sadarbosies ļoti cieši atbalstot Beki prezidentu. Miles, premjerministrs un arī Kerjus kungs, ANO speciālais uh, sūtnis, uh, arī ir snieguši savu ieguldījumu. Es esmu bijis arī iesaistīts šajā darbā. Mēs cieši sadarbojamies ar svarīgiem reģionāli starptautiskiem partneriem - Ķīnu, Etiopiju, Dienvidāfriku, Ēģiptu, Turciju un, vis, un daudz citas valstis. Vēl ir arī īpašie sūtņi no Norvēģijas, apvienotās karalistes un ASV. Uh, Sudāns un Viedis Sudāns valdības ir pieņēmušas ANO drošības padomas rezolūciju un ir piekritušas pārtraukt naidīgus soļus. Taču svarīgi, lai vārdiem sekotu darbi un lai tūlīt arī atsāktos uh, diskusijas sarunas. Mēs ceram, ka tuvākā laikā Bekī panelis spēs, spēs Adisebabā sasaukt sanāksmi par kopīgo politisko drošības mehānismu, un tas tad risinās drošības problēmas abās pusēs. Mēs domājam, ļoti svarīgi tūlīt pat iedarbiniet kopīgo robežu uzraudzības un pārbaudes misiju. T tajā būs abās, abas puses un būs arī novērotāji no Sudāns un Dienvidsudāns. Šādi tiks nodrošināts, ka naidīgie soļi uz robežas tiek pārtraukti. Mēs augstu vērtējām to, ka pirms dažām dienām Dienvidu Sudāna pasludināja, ka tā ir atsaukus no abejas savus policijas spēkus un aicinām arī Sudānu rīkoties tāpat saskaņā rezolūcija 2046 pašreizējā saspilējums starp eh, Dienvidu Sudānu un Sudānu ir saistīts ar Zilās Nīles uh, reģiona problēmām. SPLM ziemeļi un arī Sudānas revolucionārā fronte, šie abi spēki turpina uh, eh, naidīgas soļus, un mēs uzskatām, ka ir jāpanāk politisks risinājums šim konfliktam augstu vērtējums tas, ka drošības padomas rezolūcija pieprasa, lai gan Espilos ziemeļu, gan arī um, Sudāns valdības sadarbotos, lai panāktu vienošanos, pamatojoties uz pamat nolīgumu, kuru abas puses parakstīja pagājušā gada 28. jūnijā. Mūs uztrauc tas, ka Dienvids Sudānas valdība vēl nav atbalstīs trīspusējo priekšlikumu par to, lai mm, humanitārajiem spēkiem būtu e, pieeja Zilās Nīlas reģionām. Par to bija vienošanās vēl Āfrikas Savienībā kopš e, februāra. Tātad pirmais solis būtu tūlīt pat pieprasīt, lai e, visi uh, Eh, civiliedzīvotāji varētu eh, nonākt savās, eh, savos reģionos, kas ir starp šiem abām valstīm. Eiropas Savienība arī strādā pie šī konflikta. Runājot par Dienvidu Sudānu, ir, ir ziņāms par cilvēktiesību pārkāpumiem no ESPLA e, spēku puses un Dienvids Sudānas valdībai ir jāršie jautājumi. Mēs ļoti ceram, ka arī Sudānas valdība aicinās augsto pārstāvu apmeklēt kartumu. Runājot par situāciju Sudānā, mums vēl ar vienu ir bažas par uh, cilvēku tiesību aktīvistu um, aizturēšanu, tas attiec ar uz žurnāliem un uz um, žurnālistiem, uz um, mierīgiem demonstrātāriem, studentiem. Uh, viens no pamatprincipiem šajā miera mm, nolīgumā bija pamatiesību nodrošināšana. Un Eiropas Savienība vēlas, lai tiktu ievērotas pamatiesības un būtu reāli iekļaujoša demokrātiska pārvaldība gan Sudānā, gan Dienvidsudānā. Mēs bijām priecīgi, ka prezidents Alvakija apmeklēja Briseli martā. Vizītes laikā viņš apstiprināja, ka viņa valdība grib uh, tikt iekļaut Kotonu nolīgumā, un mēs uzskatām, ka šis nolīgums mums ļaus labi attīstīt mūsu attiecības ar Dienvidsudā. Tas mums arī ļaus izveidot dialogu attiecībā uz tiem principiem, kas mums ir saistī, uh, eh, svarīgi demokrātija, uh, tiesiskums un cilvēktiesības. Turklāt <clears throat> tagad īpaša uzmanība no starptautiskās sabiedrības puses tiek pievērsta Sudāns un Dienvidas Sudāns attiecībām, pateicoties cilvēktiesībām, eh, ceļa kartei. Mēs nedrīkstam aizmirst par eh, situāciju Darfūrā. Pat labam tā nav tik eh, ļauna, kāda tā bija pirms vairākiem gadiem, tomēr vēl ar vienu ir piedzīvo daži incidenti, bijuši drošības incidenti Dienvidu Sudāna, uh, Dienvidu Darfūrā. Mūs uztrauc, ka vēl vien nav eh, humanitāro spēku, humanitāriem spēku pie pieeja Žemelmarā un ka nav iespējams pārvietoties pa gaisu. Ir 1,7 miljoni pārvietoto personu šajās nometnēs. Tas nav nom normāli. Eiropas Savienība aicināja Sudānas valdību un brīvības un taisnīgumu eh, ticī eh, kustības valdību Uh, īstenot pagājušajā gadā jūlijā parakstīto dokumentu un izveidot reģionālo Darfūras uh, varas iestādi, lai, kas īstenotu šo dokumentu, šī dokumentu prasības. Tiemžēl pēdējo četru mēnešu laikā pieeja šim reģionam ir bijusi ļoti ierobežot un, un uh, Dienvidsudāns valdība arī nav izpildījusi par to izvirzītās finansiālās prasības, un tātad šī situācija vēl jārisina. Liels paldies! much. Lielas paldies, turpina Kovačevs kungs. Paldies, Vestkot kungs un Marsens kungs par to, ka mums ziņojāt par situāciju Āfrikā, jo īpaši Dienvidsudānā un Sudānā. Vispirms vēlos dot vārdu Dekaizers kundze. Viņa arī Eiropas Savienības vēlēšana novērošanas misijas vadītāja Dienvidsudānā un Sudānā. Paldies. Paldies, priekšsādātāji. Varbūt es varētu uzdot jautājumu Vestkot kungam par Kongo Demokrātisko republiku. Jūs mums stāstījāt dažos vārdos par Kongo Demokrātisko republiku. Man šite ka jūs izklausījāties diezgan optimistisks un pārliecināts. Es saprotu, ka šodien ir tāds valsts kā Malī, Gvinē Bisau, kurās situācija ir pilnīgi katastrofāla. Kongo Demokratiskās republikas situācija uh, šādā kontekstā neizskatās tik briesmīgi. Taču, kad jūs runājat par to, ka vēlties atsākt uh, diskusijas ar šo valdību, es gribētu jums atgādināt, ka mūsu vēlēšanu uz novērošanas misija kopā ar Nedelčevas kundzi uh, uh, secināja, ka vēlēšanas nebija likumīgas, tiesiskas, un tad vēl jautājums par cilvēktiesību aktīvistu problēmu. Es runāju par ševajā procesu, ka militārā tiesa šo uh, procesu vadīja visnotaļ labi, taču tie, kas tiek uzskatīti par noziedznieki, tomēr e, netika sodīti. Viņi vēl ar vienu ir uz brīvām kājām, un Šabaģen kundzes aicinājums vēl ar vienu netika uzklausīts, un tad vēl ir citi slepkavības gadījumi, kas netika uh, izmeklēti. Un šī situācija ir ārkārtīgi. Uh, riskanta, eh, runājot par cilvēktiesībām. Protams, eh, mēs runājam par diskusijām, par atbalstu attiecībām ar Kongo Re Demokrātisko republiku. Tomēr te jāizvirza arī prasības attiecībā uz ievērojamiem uzlabojumiem cilvēktiesību jomā. Mana grupa un es ar arī citas grupas Es te tātad aicinu citas grupas nāk klajā ar steidzamības rezolūciju par Kongo Demokrātisko republiku, tad var būt tur, mēs varētu atgādināt, kurošu punktos mēs tiešām gribam panākt progresu šai valstī. Mārsdenes kundze, liels paldies jums! Milzīgs paldies par to, ka jūs mums sniedzāt ieskatu uh, eh, Sudāns un Dienvids Sudāns situācija. Es gribētu jums uzdot šādu jautājumu šodien nākot klajā ar savu analīzu, un, protams, es jums esmu uh, pateicīga un priecīga, ka ANO drošības padomē ir vienota nostāja par ceļu kārti par, ar konkrētu grafīgu. Taču, ja salīdzina situāciju, kā tā bija pirms gada, ar to, kā tā ir tagad, pilnīgi regresija. Un es varētu sacīt, ka visas problēmas, kas netika atrisināts, vai tas attiec pilsonību, vai ir zin, naftas atradņu sadalījumu, vai ir uz robežu sadalīšana, vēl ar vienu pastāv, taču uh, gandrīz vai kara situācija ir starp divām valstīm zilās Nīlas reģiona bombardēšana un uh, nespēja sniegt humāno palīdzību un uh, milzīgā Ķīnas loma, un mēs ceram, ka tālūk uh, būšot labēlīgs starpnieks, kas nāk klājā ar miljardiem dolāru uz galda. Tāpat bija tieši pirms gadu, un nekādas sekmes te nav gūtas. Vai mēs neesam bijuši gali pilnīgi modīgi, vai neesam bijuši pietiekoši uzņēmīgi? Uh, Kā jūs analizējat, Marsdēnas kundze, šo gadu, kas ir bijis ārkārtīgi grūts Sudānai un Dienvidu Sudānai? Un ko starptautiskā sabiedrība nav darījusi vai ko, kā tā rīkosies likt, piemēram? Es esmu Pirmā, kas saka, ka mums bija nepieciešams risināt šīs problēmas, lai izvairītos no kara. Bet jā, ar uh, neatkarības sniegšanu Dienvidu Sudānai mēs tomēr neesam izvairījušies no kara, tad jādomā, ko mēs darījām nepareizi. Tad ir jautājums arī par Ķīnu, par uh, naftas atradnēm un uh, iespējamo to caurulgadu, kas iet cauri Kenijai. Paldies! No, I... Paldies, Dekāzers kundzei! Tālāk došu vārdu Salafrankas kungam. Gracias, eh, señor presidente. Paldies, priekšādātāji! Arī mūsu izpratne ir tāda, ka ņemot vērā ārkārtīgi delikāto situāciju, jo es eh, pie, vienprātīgi pieņemais, pieņemtais lēmums maijā izstrādā zināmu ceļu karti, kas atbilst tā pašām līnijām, kas 24. aprīlī tika pieņemts no afrikāņu puses. Tur tiek runāts par naidīgajām sadursmēm. Eh, gaisa uzbrukumu gadījumos, kā Ezers kundze arī pieminēja, jau šāda veida sadursmju atsaukšanos ir īpaši attiecībā uz naftu un tam līdzīgi. Un te runājam par šo 2000 km robežu teritoriju, kur abas šīs nācijas eh, nevar vien sadalīt robežu. Un, protams, nepieciešamība tāpat laikā ir piegādāt humāno palīdzību. Paturot to visu prātā, ar lielām bažām raugāmies uz to, kas norisinās. Jo šķiet, ka pastāv liela iespēja, ka varētu izcelties pat karš. Un abas puses vienkārši ķerties pie ieročiem. Tāpēc gribu vaicāt mūsu abiem viesiem, kādas ir viņu domas par to, ka varētu mobilizēt ES humānās palīdzības spēkus, lai panāktu kaut ko situācijas uzlabošanā. Nafta, protams, ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Esam redzējuši, kā Dienvidu Sudāna cenšas eh, gūt atbalstu, nodrošinot, pie, eh, nodrošinot piekļūt caur Ziemeļsudānas ostām un tam līdzīgi. Un zinām, cik tas, ka tas ir ārkārtīgi nevienkārši. Tāpat tika runāts arī par īpašo vēstnieku, kas varētu palīdzēt iestrādāt uh, Dienvidu Sudānu kota no nolīguma tekstos. Nu, tā ir AKK konvencija, protams un tas savukārt nozīmētu, ka saistības ir ārkārtīgi skaidrs arī attiecībā uz cilvēktiesībām. Tāpat paustas saistības arī par starptautisko kriminālu tiesu lēmumu ievērošanu. Ir saņemts lūgums no prasība no šīs krimināltiesas, lai tiktu sniegt atbildes par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Vai jūs domājat, ka Dienvidu Sudānas varas iestādes šobrīd izskata kaut vai iespēju šādu informāciju nodrošināt un ir pie, parakstītā kā, kā konvencijas, jeb drīzāk šīs varas iestādes uzskata, ka AKK tiesu aspekts būtu vienkārši papildus sarežģījums, un tāpēc tās negrasās pievienoties konvencijām. Paldies, Solfranks kungam, saka priekšādātājs. Tālāk Gomešs kundze. Viņa turklāt arī vadīja vēlēšanu novērošanu misiju Sudānā. Nekādā gadījumā negribu palaist garām šo iespēju, Vestkat kungs, neuzdodot jums jautājumu. Jautājumu par valsti, kur Eiropas valdības un iestādes e, ļoti labi slēpj e, īsto situāciju. Un es runāju par otro populistiskāko valsti Āfrikā - Etiopiju. Ko mēs darām lietas labā, lai šiem simtiem politisko bēgļu atbrīvot, īpaši tie ir žurnālisti. Viens no tiem nesen saņē, saņēma lielu apbalvojumu ASV. Un es gribu runāt arī par diviem zviedru žurnālistiem, kas šobrīd ir joprojām Etiopijas cietumos. Tālāk gribu pievērsties Rietumā Afrikai un gribu teikt paldies Vestkotam par viņu ievadvārdiem, bet gribu padalīties savās domās par to, ka notikumi Rietumā Āfrikā un notikuma attīstība šai valsts, šajās valstīs eh, parāda, ka Eiropas Savienība nedarbojas pietiekami spēcīgi un domāju, ka tam būs ļoti smagas sekas, ekonomiskas, finansiālas sekas un Eiropas Savienība un tās nespēja rīkoties, protams, ar savu ārpolitiku to tikai veicina. Gribēju jums vaicāt, vai notiek kaut kādas pārdomas par šo saikni? Es saprotu, ka ārlietas, Eiropas Savienības ārlietas nav jūsu ziņā, bet vai jūs uzskatāt, ka tā bija kļūda faktiski šo SDP misiju eh, atcelt? lai īstenotu drošības sektora reformu, kas līdz ar to nenotika. Lai kādu aizbudinājumu mēs neizmantojām, tika taču teikts, ka ir vajadzīgs vairāk iesaistīšanās, nevis mazāk iesaistīšanās. Un, ja, ja jūs man nepiekrītat un uzskatāt, ka tā nav bijusi kļūda, jūs acīm redzot, tas izvērš kaut kādas skaidras saiknes ar Bisavu, Maliju un tā tālāk, kas tad sekoši līdz notikumu attīstības gaitai, kā veidošie šie kriminālie tīkli, terorismu un tā tālāk, Magreba valstīs un tam līdzīgi. Bet tad gribu jums jautāt, vai nav tā? ka mēs burtiski barojam iespējamos kara, kārotājus un viņu vēlmes starp visām šīm valstīm. Vēl viens jautājums par Sudānu. Redzu, gribu teikt paldies jums, Mārdens kundze, kas ir šeit. Gribēju jums vaicāt, vai jūs saskatāt progresu pārvaldībā Dienvidu Sudānā un cilvēktiesību jomā? Es e, pamanīju, ka jūs pieminējāt, e, ka tika uzveicināts augstais pārstāvs arī un cerams viņa ir ieradīsies, bet, nu, arī šī iespējamā kara situācija nevar kalpot kā attaisnojums progresa trūkumam šai ziņā. Un tad gribu lūgt jūs komentārus par rakstu, ko redzēju New York Times pirms pāris nedēļām. Nosaukums bija Dodiet karam iespēju. Nu, un tur, protams, tika runāts par pašreizējiem notikumiem starp eh, Dienvidu un Ziemeļu Sudānu. Un tika teikts, ka varbūt karš būtu tas labākais veids, kā atbrīvoties no visiem šiem masumiem. Uh, Un neprasīšu, protams, par progresu Ziemeļsudānā ar cilvēktiesībām, jo tāda progresa nav, pilnīgi noteikti nav. Paldies Gumašs kundzei, tālāk došu vārdu Tano kungam. Viņš ir referents, kas strādā pie Dienvidāfrikas valstu jautājumiem. Un pēc tam dosim atbildi pirmajam raudam. Paldies! Ārkārtīgi priecājos redzēt jūs abus divus, Rozalina Mārtins kundze un Veskot kungs. Uh, trīs tādi atšķirīgi pavisam jautājumi ieradies tajā brīdī, kad jūs jau sākāt runāt par Sahelu. Es nezinu, varbūt esat jau atbildējuši šo jautājumu. Esmu dzirdējuši satraucošu ziņojumus par to, ka Lībijas ieroči vai visi pārpalikušo ieroči ir, kas tika tā arī tālāk tiek nodoti Magreba islamiskiem spēkiem un ir tiek veidotas saiknes ar toregu nemierniekiem apkārtējās teritorijās pie Timbuktu un Ziemeļu Malī. Un vai šī teritorija spēs uzturēt šo atdalīšanās statusu, ko toreiz vēlas nodrošināt. Ja vai neradīsies kaut kad veida jauna Somālijas situācija ar pirātismu un tā tālāk, ar džihādas teroristiem, kas tad tur pulku pulkiem eh, saplūdīs, lai izmantotu šo eh, bezlikumu situāciju. Ja varbūt esmu pārāk pesimistisks. Otrām kārtām, ārējās darbības dienests un AFET runā daudz par ietekmi uz Āfriku. Uh, un to, kā situāciju, es zinu, ka arī parlamentā šeit par to daudz runāts, bet komisija ir paredzējusi nākt klajā ar līdzīgiem tiesību aktiem kā Doda Franka akts, respektīvi par sankcijām valstīm, eh, kas nodarbojas ar iegūstošo industriju Āfrikas valstīs, šajās eh, konkrētajās valstīs atsevišķos. Eiropas uzņemos ir eh, uzskats, ka, ja šāda likums tiktu pieņems, tad tas apdraudētu ļoti delikātus, finansiāli delikātus jautājumus. Bet jāsaka, pastāv jau Ķīnas dominants šādos uh, Eh, kontraktos, un viņi nebūtu neuztraucas par kaut kāda veida morāliem jautājumiem. Kāda situācija šobrīd šajā jomā? Vai mēs varam izveidot līdzīgu vai tiesību aktu kā tādu frankakas, vai mēs varam būt gan pārskatāmi, lai nodrošinātu vienlaicīgi arī komerciālās intereses, bet aizstāvētu cilvēktiesības, kas taču ir tik svarīgi. Un visbeidzot, eh, par Dienvidu Sudānu runājot, nesen lasīju, ka ir palikuši tikai pāris nedēļas ār, ārvalstu rezervēm jo eksporti ir eh, tikuši apturēti un um, Sudāna pati varbūt ir apturējusi eh, naftas plūsmu. Katrā ziņā nafta vairs no Dienvidu Sudānas nekur netiek transportēta. Un varbūt, ka ziemē cenšas viņus nomērdēt badā, varbūt tas ir otrādi, bet katrā ziņā, ja līdzekļi vairs nebūs, ja rezerves ir iztecējušas, tad abas šīs valsts nāks pie ļoti nopietnām finansiālām krī um, krīzēm un situācijas. Kā risināt šo jautājumu? Paldies! Paldies, saka priekšādātājs, paldies, Tāno kungs! Nu, un tad tagad došu vārdu runātājiem, lai tie varētu atbildēt uz pirmā raunda jautājumiem. Lūdzu. Paldies. Vispirms atbildēšu uz Dekaizers kundzes jautājumu par, Dienvidā, par Kongo Demokrātisko republiku. Jums taisnība, šis jautājums pilnīgi noteikti ir ļoti, šī valsts joprojām ir ļoti delikāta, ļoti sarežģīta, nestabila, un mēs ļoti labi to redzam no Bosko un Tangas situācijas Redzējām, kā viņi vienkārši lūk atkal atsāca, atsāka nemieris un redzam, cik viegli karam ir atkal atsākties. Un tāpēc joprojām šeit ir ilgtermiņa koordinators, kas strādā šajā reģionā un nodarbojas ar šādiem jautājumiem. Turklāt esam ņēmuši vērā arī tos secinājumus, kas uh, tika izteikti arī Čevskunas vēlēšanu misijas uh, rezultātā. Mm. Dialogā ar varas iestādēm konstatējām vairākas lietas, kam pievēršamies. Pirmām kārtām nepieciešama vēlēšana reformas sistēma un saņemam ļoti daudz lieliskas rekomendācijas eh, vēlēšana novērošanas misijas darba rezultātā un pilnīgi noteikti uzstāsim uz šādu reformu īstenošanu līdz nākamajām vēlēšanām un tas būs priekšnoteikums mūsu tālāk atbalsts sniegšanai. Mēs, protams, varam viņiem palīdzēt to darīt, ir vajadzīgs tikai attiecīgs eh, līdzekļu un vēlmes apvienojums, vēlmes no viņa puses, līdzekļu no mūsu puses. Otrām kārtām, protams, cilvēktiesību situācija. Tā īpaši saistīta ar nepieciešamību izveidot efektīvu tiesiskumu darbību. Mēs centīsimies, protams, turpmāk atbalstīt mm, abas divas mm, drošības politikas misijas, kas paredz policijas restruktūrēšanu un drošības sektora reformu, jo tās ir reformas, kas pamazām varēs vērsties plašumā un nest tālākas uh, pozitīvas sekas eh, visā Kongo Demokrātiskajā republikā, īpaši tajās daļās, kur, situā, kur iedzīvotāji pakļaut īpaši lieliem riskiem. Tie ir jautājumi, ko vēlamies apskatīt augstākā līmenī ar Kabils prez, prezidentu tajā brīdī, kad būs tāda iespēja, kad es tur došos vai uz turien dosies komisārs Piebalkungs vai kāds cits no Eiropas Savienības puses. Tāpat turpināsim atbalst, daž, atbalstīt dažādās organizācijas, kas tur strādā pie cilvēktiesību situācijas uzlabošanas. Esam to darījuši jau iepriekš. Turpināsim sniegt atbalstu arī tādiem klasiskiem nabadzības apkrošanas pasākumiem un programmām. Par Etiopiju runājot. Arī tur, protams, cilvēktiesības ir kaut kas tāds, ko mēs nekad neignorējam. Mēs turpinam sniegt uh, ļoti būtisku apjomību, apjomīgu attīstības palīdzību, bet tāpat laikā ļoti aktīvi un kritiski kontrolējam situāciju, īstenojot politisko dialogu ar valdību. Uzsveram, cik ārkārtīgi svarīgi nodrošināt politisko telpu alternatīvu viedokļu izteikšanai un laimīgā kārtā varam turpināt nodrošināt atbalstu arī pilsoniskās sabiedrības sektoram šajā valstī. Un pilnīgi noteikti pievēršamies arī ļoti daudziem pavisam individuāliem konkrētiem gadījumiem, kas saistīti ar ieslodzīto atbrīvošanu. Par zviedru žurnālistiem runājot, mēs ļoti cieši šobrīd sadarbojamies ar Zviedrijas valdību. Un mēs uzskatām, ka šī situācija tiks atrisināta, bet tam būs vajadzīgs laiks. Tātad šīs jautājums katrā ziņā pilnīgi noteikti nav aizmirsts. Par Rietumu Afriku runājot, Gomešs kundze. Jūs pareizi teicāt, nu dien, mums ir kāda uh, misija Gvinējā Bisau. Un ir, bi mēs vienmēr sastopamies ar, ar dilēmu Gvinējas Bisau galījumā, vai mums ticēt tam, ko mums stāsta par reformu procesu, jeb ticēt tam, ko, redz, ko redzam paši ar savām acīm, respektīvi, ka nekas būtībā nemainās pavisam nesenie notikumi liecina, ka mums varbūt tomēr jātic vairāk pašiem savām acīm. Daļēji atvilkām spēkus tāpēc, ka parādījās tik izteikta vēlme, ka Angola varētu uzņemties šo lomu, viņi par to runāja, viņi teica, ka viņi varētu būt efektīvāk un tā tālāk, bet nu redzam, ka tas nav bijis efektīvi, jo militāri tas tā nenotika. Tālāk ekovas spēki, vai būs vairāk panākumu šāda veida panā, centieniem vairāk kā iepriekš? Mums ir bijis ārkārtīgi godīgs dialogs ar Ekovas par šiem jautājumiem. Mēs viņiem vecām, lūk, ja jūs tagad dodaties uz turienu šo teritoriju, vai tiešām būs iespējams efektīvs risinājums? Un viņi teica, nu tikai tad, kad militārisms aizies no politikas, un tas tādā gadījumā būtu jāiekļauj mandātā jo darīt to kopā ar militāriem spēkiem nebūs iespējams. Tad, tad panākumu nebūs, jo viņi vienmēr noteikti kaut kur jūs spēs apiet. Nu, redzēsim. Katrā ziņā šie spēki vēl nav iegājuši teritorijā, vēl nav saņemts mandāts šāda veida rīcībai. Mandāts nav līdz galam izstrādāts, un lai gan Ekovas ir izteicis savu viedokli un šobrīd e, domā par mieru uzturēšanas, mieru veidošanas misiju. Un, teiksim, mieru saglabāšanas misiju, tā to varbūt labāk varētu formulēt. Bet nu redzēsim. Es domāju, ka pašreizējā krīze piedāvā arī iespējas Gvinējā Bisālu. Nu, lai beidzot atrisinātu šo narkotiku tirdzniecības problēmu, jo reģionā, bez reģionālas sadarbības šī problēma nav atrisināta. Un nebūs iespējams reģionu tālāk uzlabot, ja problēma netiks uh, atrisināta. Uh, Es nedomāju, ka šobrīd varētu sākties karš starp Angolu un Nigēriju. Nē, nu ir, protams, kaut kāda veida politiskā spriedze un nesaprašanās, bet es nedomāju, ka tas ir gandrīz tāds kā karš. Nē, turklāt mēs arī starptautiskajā sabiedrībā vienmēr esam uzsvēruši, ka mums ir jāiespēj, jāspēj iekļaut gan lūk ekovas, gan visas šīs dažādās sabiedriskās etniskie grupējumi un tā tālāk. Un lai nebūtu tāds eh, valdīšana ar šķelšanas palīdzību. Un es domāju, ka šī vēsts ir pilnīgi noteikti sasklausījis dzirdīgs sauss. Um, ehm, Tanokungs, par jūsu komentējiem runājot. Jā, jūs runājat par ārkārtīgi, ārkārtīgi eksplozīvu situāciju. Un es domāju, ka pastāv pavisam reāls risks, ka mēs varētu nonākt pie vēl vienas eh, Somālijas eh, situācijas, līdzīgas situācijas. Jo tas tiešām ir burtiski tāds laika deglis, jo ir ļoti daudz mazas grupas, kas ir ārkārtīgi mm, vietēji patrioti ar savām spriedzēm, ar, savām, ar savu sac, sacensību savā starpā. Uh, Nu, un šī teritorija, protams, jau tradicionāli ir, nav tikusi pārāk pakļauta pārvaldībai vai kaut kādu veidu organizētā struktūrām. Un šajā brīdī visi šie grupējumi pēkšņi saņem ieročus no visām pusēm. Tāpēc jāsaka, ka šī teritorija nekad nav bijusi īpaši labi kontrolēta, bet nu ir pavisam ārpus kontrolas. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs nodrošinam tādu ko kopīgus centienus no visiem reģiona eh, spēlētājiem, gan Alģīrijā, gan Lībijā, gan visur Mauritānijā, gan citur, gan citās ekovas valstīs, lai tās darbotos pret šāda veida situāciju. Mēs, protams, šeit sadarbojamies ar ANO, Rietumu Āfrikas dienestiem un struktūrām, tāpat arī visām valstīm reģionā. Protams, esam arī nobažījušies par iespēj, iespējamām saiknēm, kas šķiet sāk rasties starp Alkaidu. Uh, EQM un uh, Boko Hramu Nigērijā. Protams, nigērieši paši ir par to nobežījusies, jo šie grupējumi ir gan aktīvi, un viņi, nigērieši paši šobrīd vēlas aktīvāk to atrisināt. Mēs visi arī ļoti labi apzināmies, ka jārīkos ļoti strauji. Jo ilgāk mēs gaidīsim, jo ilgāk mēs situāciju atstāsim savā vaļā, jo grūtāk būs to pēc tam kontrolēt. Par par iegūstošajām no industrijām, par rūpniecību runājot. Nu, es nezinu nu, konkrēti par šiem tiesību aktiem, es nezinu, vai pie tiem tiek jau strādāts un tā tālāk. Bet katrā ziņā šobrīd ārējā darbības dienestā aktīvi darbojamies pie pie jautājuma, kas saistīts ar minerāliem konflikta zonās un mēģinam mudināt mūsu sarunu partnerus rūpniecībā nodrošināt pārskatāmību. Tas ir tāda jauna iniciatīva iegūstošās rūpniecības jomā, un eh, tas attiec uz ļoti daudzām jēlvielu iegūšanas nozarēm, nu tā, lai varētu redzēt, no kurienes nāk šie līdzekļi, uz kurien aiziet līdzekļi, kas to kontrolē, un tā tālāk un tā joprojām. Tas, protams, ir jautājums, kam šobrīd pievēršamies no eh, dažādiem aspektiem. Ir virkni iniciatīvas, kas to saistītas. Par Sudānu vēl pavisam īsi. Nu, vai vajadzētu dot karam iespēju, tika, teik, tika teikts. Nu, es domāju, ka iemesls, kāpēc situācija pēdējā gada laikā ir pasliktinājusies, nav tikai viens, tādu ir daudz. Daļai tāpēc, ka abām pusēm nav nekādas pieredzes šādu situāciju risināšanā. Uh, un dienvidu pusēji suverenitāte ir kaut kas pilnīgi jauns, tā tām ir ārkārtīgi svarīgi, un tie vēlas, protams, šo suverenitāti apliecināt. Ziemeļi savukārt uzskata, ka viņiem pastāv eksistenciāls briesmas, ka viņi pārējā valsts var vienkārši sabrukt un disintegrēties. Un tāpēc abas puses ieņem ļoti principiāls nostājas un neizrāda mazāko vēlmi iziet, vēl iziet uz kompromisu. Tāpat laikā es varu teikt, ka pieredze liecina, ka spēka paņēmieni ir izgāžušies arī, arī pat šādu nesaprašanos rezultātā. Un mēs nu dienu ceram, ka abas puses tos ir sapratušas līdz šim. Un vai, ja to nav, tad sapratuši, tad to sapratīs pēc iespējas ātrāk un drīz vien atgriezīsies pie sarunu galda. Jo ilgāk būs šī dīkstāve, jo problēmas sāsināsies, tas katrā ziņā nevarēs atrisināties paši par sevi. Rozalīna, tagad jums vārds. Vēl trīs kolēģi vēlas izteikties, varbūt jūs varētu izteikties. Es zinu, ka jums jādodas projām, kolēģi, un Mārdens kundze varbūt līdz ar to var atbildēt vēlāk uz jautājumu, varbūt dosim vārdu trījiem eh, deputātiem. Vispirms Mario. Grazie, prezidente. Eh, Paldies. Man jāatzīst, ka esmu nedaudz apmulsis noklausoties uh, jūsu sniegtajā analīzē. Man visu laiku šķita, ka konflikts uh, Sudānā bija asimetrisks dabas. Un ļoti daudz ko bija iespējams uh, pārmest kartūmā sēdošajai valdībai un ir grūti tur ieviest miera procesu, bet Mums ir jāsaprot, ka Uh, jūs nevarat teikt, ka abām valdībām nav gan pieredzes. Es nedomāju, ka valdībai, kas atrodas kārtumā, nav pietiekami daudz pieredzes. Un, protams, viņi ar to var aizbildināties, mēģinot tikai uh, novilcināt būtisku lēmumu pieņemšanu. Un, protams, šāda vilcināšanas un nekā nedarīšana varētu novest arī pie valdības sabrukuma. Tieši tādēļ Mums vajadzētu cerēt, ka ANO drošības padoma kaut ko darīs. Es gribēju uzzināt sekojošo. Ko tad var darīt Eiropas Savienība? Vai tad mēs uh, gribam Eh, panākt kaut kādu īstermiņa efektu vai ilgtermiņa efektu. Mums ir jāsaprot, ka tas ir asimetrisks konflikts. Un Mums ir jāpalīdz Dienvidas Sudānas uh, iestādēm izveidot normālu dzīvot spējīgu valsti. Ja mēs turpināsim izmantot ierastās paradigmas, tad varbūt jau nākamreiz uh, situācija būs pilnīgi savādāka, un tad mums vairs nebūs nekādas uh, izvēles brīvības. Paldies! Paldies, Lozingas kundze, lūdzu. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribu teikt, ka esmu pārsteigta par to, ka kolēģi ir tik pārsteigti. Es varu pievienoties Dekaizers kundzes teiktajam. Proti, Eiropas Savienība atbalstīja to, ka tika izveidota atsevišķa valsts, kad Dienvidu Sudāna nodalījās no pārējās uh, teritorijas. Uh, Un, protams, jāsaprot, ka ABS reģionā ir ļoti daudz naftas, un jau no paša sākuma bija zināms, ka no konfliktiem neizdosies izvairīties, jo robeža tika novilkta tā, ka gal, galā e, tieši galvenās naftas atrodnes atrodas tikai vienā valsts daļā. Un tādēļ esmu patiešām pārsteigta, ka kolēģi tagad uh, ir tik izbrīnīti, jo īstenībā tas viss jau bija ļoti labi paredzams. Bet eh, tagad gribēju precizēt. Gribēju pavaicāt. Vai ir iespējams eh, nosūtīt uz džubu Eiropas Savienības misiju? cik daudz jau ir ticis paveikts un ko šī misija varētu darīt džubā. Un vēl kāds jautājums. Vai nu e, arī Eiropas Savienība ir ieplānojusi atbalstīt ANO spēkus, kas jau atrodas džubā? Paldies! Un tagad Monītas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mario Mauro jau ļoti labi visas problēmas izgaismoja. Eiropas Savienība atbalstīja Dienvidsudānas neatkarības centienus, mēs uh, to, tam visam varējām sekot no pašas pirmās dienas, un mēs nevaram tagad vienkārši tā aizmirst uh, Dienvidsudānu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šis process atkal tiktu pavērsts atpakaļ. Vestkata kungs teica, Ekovas lūdz resursus no Eiropas Savienības, lai kaut kādā veidā saglābtu to, kas notiek Dienvidu Sudānā. Tagad par praktiskākām problēmām. Šodien mēs arī runāsim par budžetu. Gribēju teikt, ka stabilitātes instrumentam ir pamatīgi apgraizīt līdzekļi. Uh, Un tas ir instruments, ko noteikti varēja izmantot šajā kontekstā. Tas pats attiecas arī uz uh, attīstības sadarbības instrumentu. Šiem instrumentiem palīdzētais finansējums ir samazināts. Mēs īstenībā prasījām vairāk līdzekļu abiem instrumentiem. Es gribēju pavaicāt, vai jums šķiet, ka ir pietiekami daudz atbalsta, lai varētu turpināt šīs misijas, lai varā, varbūt, ka varētu Eh, piesaistīt kaut ko no Āfrikas Savienības, bet eh, vai jums šķiet, ka ar piešķirto naudu ir gana, un vai jūs domājat, eh, ka komisija mums ir piedāvājis labo budžeta tāmi? Bet mēs jau no paša sākuma bijām politiski iesaistīti un arī ekonomiski iesaistīti visos notikumos, bet ar šādu budžetu nav gana. Paldies! Un tagad jums ir visai grūts uzdevums, jums ir jāatbild uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Es, protams, atbildēšu uz jautājumiem, kas attiec tieši uz Sudānu un Dienvidu Sudānu. De Kaizeras kundze teica, kādēļ viss eh, nu, ir bijis tik slikti, kādēļ eh, daudz kas valstī ir nogājis greizi. Un ko tad nu, īsti vajadzēja darīt starptautiskajai kopienai un kādēļ tad beigu beigās eh, viss tā notika? Es gribēju teikt, ka abas valdības neusticas viena otrai. Domāju, ka tas nav pārāk pārsteidzoši, jo eh, valstī vairākus eh, gadus, vairākus desmit gadus plosījās eh, pilsoņu karš. Un mēs nevaram tā do domāt, ka vienā brīdī visi šie cilvēki kļūs par draugiem. Abas valdības ir uzņēmušās saistības, lai varētu izveidot šo divu valstu risinājumu, bet, protams, dzīvē viss nebūtu nav tik rožaini. Uh, tika pieņemti tādi īstermiņa taktiski lēmumi, kas eh, īstenībā nebija pietiekami strateģiski labi pārdomāti. Beki panels ir darījis patiešām daudz eh, pēdējā pusotra gada laikā, un eh, abas puses arī parakstīja vairākas vienošanās, piemēram, par demarkācijas līniju, uh, arī uh, iedzīvotāju status, pilsoņu statusu, tika noteikti arī drošības pasākumu abejī, uh, arī lēmums par vardarbības nepielietošanu un tā tālāk. Bet kāda ir galvenā problēma? Daudzi no šiem nolīgumiem ir uh, ļoti slikti īstenot vai vispār netiek īstenoti. Uh, Un tagad mums atkal ir jāatgriežas pie jautājuma, vai abas valdības ir izrādījušas šo politisko gribu, lai varētu beidzot eh, atrast mierīgu risinājumu, nevis iziet uz konfliktiem. Bet bieži vien viņi labprātāk ķeras tieši pie militāriem problēmu risinājumiem, nevis mēģina to darīt mierīgā ceļā. Un abām valstīm, eh, vai nu tām tas tīk vai nē, ir kopā jāsadzīvo, jo tās ir atkarīgas viena no otras. Es domāju, ka marta vidū pavīdēja tāds eh, cerības tariņš, tad, kad abas puses uh, veda sarunas par naftu un tika atzīts, ka būs ļoti sarežģīti uh, izpildīt visu Eh, to, ko pieprasīja Kartūma un cik eh, daudz džūbagi gatavu par to visu maksāt, tā tad eh, Dienvidzirāns valdība. Beigās Bekī piedāvāja, ka abas valdības varētu konsultēties ar starptautiskos kopienu un, piemēram, starptautiskie donori varētu finansēt vienu trešdaļu būvējot šo cauruļu vadu un tad vienu trešdaļu maksātu Dienvid, kar, Dienvid Sudānu un vienu Ziemeļu Sudānu. Un um, Bašīrs arī bija apņemies doties uz džubu, mēs to dzirdējām martā, bet bija ļoti skumji, ka pēc tam vienā brīdī viss, š, š, viss tas sabruka, ņemot vērā eh, konflikts pie robežām. Bija uh, uzbrukumi, abas armijas cīnījās savā starpā. Un tālāk runājot par to, ko reģionā dara Ķīna. Protams, Ķīnai ir savas intereses, eh, un mēs tāpat kā Ķīnas puse gribam, lai abas valdības varētu vienoties par mieru procesu ievadīšanu un atrisināt dažus joprojām eh, neatbildēts jautājumus un e, e, Ķīna sadarbojas ar Kartūmu jau kopš 80. gadu beigām, un, protams, viņiem arī ir savas intereses, e, ekonomiskās intereses Dienvidsudānā. Mēs redzam, ka konflikts ļoti tieši ietekmē arī Ķīnas ekonomiskās intereses. Mēs mēģinājām uh, Uh, sazināties ar Ķīnas iestādēm un bija īpašais Ķīnas uh, sūtnis, kas strādāja ar abām valstīm, ar abām pusēm, un mēs lūdām, lai viņš arī atbalstam Beki paneli. Mēs uzskatām, ka starptautiskā kopiena īstenībā ir darījis viss, kas ir tās spēkos, lai paneli atbalstītu. Nu, varbūt mēs darīt, varētu darīt pat vēl vairāk un piedāvāt viņam tādu spēcīgu politisko aizmuguri. Tālāk, mm, vai ir iespējams uzbūvēt vēl vienu cauruļu vadu eh, caur Keniju? Dienvidsudāns valdība teica, viņi tomēr gribētu vienoties ar Kartūmas valdību, lai varētu atrast vislabāko iespējamo risinājumu, kas būtu paprātām abām pusēm. Bet, protams, mēs eh, saprotam, ka Dienvidsudāns. Uh, Eh, iestādes bija nobažījušās, jo, piemēram, eh, kartumi nevienmēr spēlē pēc godīgiem spēles noteikumiem, jo gribēja sev sagrābt vairāk naftas nekā viņiem pienācās. Un mēs arī esam uh, bijuši par lieciniekiem tam, ka abas puses uh, sāk domāt par citas, par vēl vienu, par alternatīvu caurļuvātu būvniecību caur Kenijas teritoriju. Uh, bet par to tiek runāts jau aptuvenu gadu, un viss liecina par to, ka šādi darbi prasītu divus līdz trīs uh, gadus darba, un joprojām šis jautājums tiek izskatīts. Dienvidu Sudānas valdība teica, ka viņi šo cauruļu vada projektu uzskata par ļoti realistisku. Tālāk, ja tiek runāts par humanitāro palīdzību Sudānai un Dienvidsudānai. EHO ģenerāla direkcijā īstenībā ir viena no lielākajām programmām sniedzot palīdzību šīm valstīm, un, protams, tiek daudz palīdzības sniegts arī Darfūrai. Diemžēl tas, kas notiek Dienvidu Sudānā, eh, situācija pasliktinās, ir dažādi konflikti, piemēram, ir arī daudz bēgļu, kas ierodas Dienvidu Sudānā no Sudānas, un ir arī uh, citi bēgļi, un, protams, tas nelabvēlīgi ietekmē gan uh, drošības situāciju un pietrūkst arī pārtiks. Protams, ir jāpadomā arī par jauniem uh, humanitāriem instrumentiem, lai varētu situāciju uzlabot tālāk, runājot par Dienvidu Sudānas uh, situāciju un par Kotonu līgumu parakstīšanu. Uh, Ja viņi parakstīs Kotonu nolīgumu, tad, protams, eh, Dienvidu Sudānai vajadzēs arī parakstīt un ratificēt Romas statūtus. Mēs ceram, ka Sudāna un Dienvidu Sudāna varēs atrisināt savus domstarpības un varēs to izdarīt pēc iespējas ātrāk. Tālāk. Daži vārdi par pārvaldi Dienvidu Sudānā. Mums joprojām bažas rada cilvēktiesību situācija. Protams, tas ir arī saistīts ar to, ka, piemēram, tagad tiek veidota demokrātiska uh, profesionāla armija. Pirms tam tā bija tāda kā uh, partizāna armija, nemiernieku armija, un mēs augstu vērtējam to, uh, ka Dienvidu Sudānas valdība ir gatava skatīties šīm problēmām acīs un saka, ka viņiem ir nepieciešama palīdzība, lai varētu reformēt drošības spēkus. Es domāju, ka tas ir iedrošinošs signāls. Tālāk par valdībām. Dienvidu Sudānas uh, valdība ir izveidojusi komisiju, kas strādās pie jaunas konstitūcijas un domāju, ka Um, ļoti iepriecinoši arī ir tas, ka šajā komisijā strādā arī mazu opozīcijas pārtīju pārstāvi, ne tikai pozīcijas spēki. Domāju, ka mums vajadzētu darīt viss, kas ir mūsu spēkos, lai šos centienus atbalstītu. Un uh, cilvēku tiesību komisijas izdeid arī ir ļoti laba doma. Un, protams, mēs varam sniegt palīdzību nevis tikai finansiāli, bet arī ar pieredzi un uh, apmācot cilvēkus uz vietas. Tālāk nafta Dienvidu Sudānā. Uh, bija konflikti pagājušā gada decembrī un zināmā mērā tos izraisīja sarunas, kas norisinājās Adisa Bebā. Un mm, Kartūmā tātad Sudāna mēģināja aptīlāt dažas uh, naftas atradnes, jo uh, viņi teica, ka Dienvidu Sudānas pieņemtie lēmumi viņiem nav paprātam, ka tas ir bijis nelikumīgi, bet uh, Dienvidu Sudāna joprojām nav saņēmusi naudu par naftu. Viņi teica, ka viņiem tāpat ir jāsamaksā vēl transportēšanas un pārstrādes izdevumi. Situācija pasliktinājās un janvāra beigās Dienvidu Sudānā tika lemts, ka uh, naftas uh, ražošana tiks apstādināta un kārtūma mēģināja uh, Uh, izveidot uh, cauruļu vadu, kas būtu savienota naftas atradnes Dienvidsudānā ar rūpnīcu, ar naftas pārstādes rūpnīcu, kas atrodas uh, Sudānā. Tas bija ļoti drastisks lēmums un uh, domājam, ka neviens nevarēja prognozēt, uh, kas īsti notiks. Un uh, šis lēmums, protams, uh, nesa līdzi ļoti smagas uh, eh, zaudējumus, ekonomiskos zaudējumus, un donori, kā arī Eiropas Savienība teica, ka mēs nevaram uh, šādā veidā uh, palīdzēt. Uh, Dienvidu Sudānai tātad uh, sniegt milzīgas finansiālās injekcijas, uh, ņemot vērā tos zaudējumus, ko radīja naftas ražotņu apstādināšana. Es domāju, ka situācija varētu vēl pasliktināt. Es domāju, daži no jums ir eh, iepazinušies ar Pasaules bankas ziņojumu. Tā, tā fragmenti jau ir uh, nokļuvuši arī masu medijos, un tur arī nav pārāk. Uh, daudz cerīgu faktu un domāju, ka Dienvidu Sudāna ir zaudējusi ārkārtīgi daudz finansējumu un, protams, Eh, jāmin arī tas, ka pārējās daļās Sudānā, piemēram, ir ļoti augsta inflācija. Jāsaka, situācija patiešām sagādā daudz raižu un abas puses it kā skatās vienu uz otru un eh, brīnās, kurš tad pirmais eh, nokritīs ceļos. Jāsaka, ka ekonomiskais faktors arī ir ārkārtīgi svarīgs un tas neglābiem ietekmē arī politisko situāciju. Vai mums vajadzētu darīt vairāk atbalstot Dienvidsudānu? Mēs kopš uh, Dienvidsudānas neatkarības pasludināšanas esam mēģinājuši izveidot uh, tādu balansētu, līdzsvarotu pieeju. Mēs negribējām radīt uh, priekšstatu, ka pēc tam, kad uh, Dienvidu Sudāna būs kļuvusi neatkarīga, mēs uzgriezīsim muguru Sudānai un tagad visas lietas kārtosim tikai ar Dienvidu Sudānu. Lai saglabātu Dienvidu Sudānas stabilitāti, mums, protams, eh, ir jāparūpējas, eh, lai viņiem būtu arī labāka sadarbība ar Sudānu, jo abas valsts ir eh, nesaraujami saistītas. Domāju, ka tā bija mūsu galvenā metodika, ko esam izmantojuši, sadarbojoties ar abām valstīm. Protams, jāmin tas, ka Dienvidsudāna ir ļoti nabadzīga valsts, un mēs darījām uh, ļoti daudz, lai viņiem palīdzētu finansiāli un izstrādātu arī um, nepieciešamās struktūras. Uh, un te citi kolēģi jautāja, vai tad tiešām par to visu ir jābūt pārsteigtiem, jo daudz no tā viss jau varēja paredzēt, jo, piemēram, abeji jautājums joprojām nebija atrisināts un vēl bija daudz citu samilzušu problēmu. Domāju, ka jums ir pilnīgi taisnība. Un mēs apzinājāmies, ka Blu, zilās nīlas septītais protokols netika īstenots, kā tas bija prasīts, un bija arī konsultācijas par anospēku pārvietošanu, un mēs, protams, esam bijuši par lieciniekiem ļoti sliktai, nepatīkamai situācijai. Abī problēma ir sevišķi smaga. Es domāju, būtu ļoti vērtīgi, ja gan Kartūma, gan Džūba atsauktu savus drošības spēkus, tā kā tas tika izdarīts pagā, balstoties uz sep uz jūnijā pieņemto lēmumu. Un saskaņā ar ANO drošības padomas rezolūciju spēku tiks izvesti, un tad, kad tas notiks, Beki panelis varēs beidzot uh, Uh, nokārtot pēdējos joprojām neatrisinātos jautājumus, kas ir saistīti ar ABI reģionu. Par Eiropas Savienības misiju mums bija plāni uh, uz turieni sūtīt drošības uh, misiju, lai varētu uzlabot arī situāciju lidostās. Tas ir projekts, uh, kuru vēl neesam pārāk reklamējuši. Ceram, ka tas varēs uzsākties jau ļoti drīz, lai mēs varētu atrisināt uh, šos joprojām lai mēs varētu atrisināt uh, drošības situāciju Džubas lidostā. Tālāk vēl viens jautājums. Vai Eiropas Savienības dalību valsts varētu varbūt nosūtīt uh, darbiniekus, lai atbalstītu ANO spēkus abēji? Uh, jāsaka, ka šajos spēkos strādā gandrīz uh, tikai vienīgi etiopieši. Ja mēs runājam par uh, tieši militāristiem, ir arī daži citi cilvēki, civilierēģi, kas nāk no citām valstīm, bet pārsvarā tomēr tie ir etiopieši. Un mums ir jāpadomā, vai būtu jāsūt arī uh, tāda starptautiska misija ar novērotājiem, kas varētu sakot notikumiem uz vietas, un, protams, tas uh, Eh, tad eh, daudzas valstis un Eiropas Savienība tā skatā varētu piedalīties šajā misijā. Paldies Marcens kundzei. Esam eh, izsmēluši šo darba kārtības punktu. Tagad mums ir jāapmainās vietām panelī un tūlīt darbu turpināsim. Okay, colleagues, we can start. The next... Labi, kolēģi, mēs varam sākt. Nākošais darba kārtības punkts ir eh, viedokļa apmaiņa ar eh, Albānijas premjerministru vietnieku un eh, Alba ārlietu ministru un Albānijas Eiropas integrācijas ministru un Eiropas integrācijas komitejas priekšstādātāju Albānijas parlamentā no opozīcijas puses par Albānijas, eh, par situāciju Albānijā un valsts iestājas procesu. Esiet sveicināti mūsu komitejā un gribu uzsvērt, ka tā kā mēs esam aicinājuši gan valdības, gan opozīcijas pārstāvi, mēs šādi Eiropas parlaments norādām uz savu vēlmi izvirzīt konstruktīvu dialogu ar Albāniju. Tādu mēs norādām ne tikai uz 12 mūsu iestājas prioritātēm, bet arī reālu atbalstu šai valstī iestājoties par demokrātiju. Mēs īpaši uzsveram uh, to, ka nepieciešams konsolidēt demokrātiju, iesaistot uh, visas parlamenta iespējas un radot politiskas uh, tolerances gaisotne. Es arī gribu uzsvērt, ka mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk, lai tiktu izvērstas vēlēšanu reformas. Eiropas parlaments gribētu mudināt Albāniju arī turpmāk spēlēt svarīgo reģionālās stabilitātes izveidas eh, lomu šajā reģionā, un jo īpaši ņemot vērā nesenos eh, notikums bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas republikā un notikums Kosovā. Tagad es gribētu dot vārdu premjerministra vietniekam un Albānijas ārlietu ministram Edmondam Haksinastu, Hadži Nastu kungam. Es atvainojos ar priekšsēdētājs, man albāņu valoda nav vislabākā līmenī šodien. Un arī citam pārstāvēm pēc tam došu vārdu, bet vispirms eh, premjerministra vietniekums vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie deputāti, cienījamas deputātes, šīs komitejas locekļi. Esmu pagodnēts uzstāties šeit, šajā komitejā un sniegt jums informāciju par pozitīviem svarīgajiem notikumiem, progresīviem soļiem Albānijā un stāstīšu arī par Albānijas reģionālo politiku, ņemot vērā Albānijas pašreizējo statusu ceļā uz uh, iestāju Eiropas Savienībā kopā ar manu kolēģi Bregu kundze Eiropas integrācijas. Uh, ministru un arī, Eiro, un arī parlamenta komitejas Eiropas integrācija priekšsēdētātāji. Mēs jums pastāstīsim par pašreizējo situāciju un arī uzklausīsim jūsu jautājumus, atbildīsim, atbildēsim uz tiem. Pateicos priekšsēdētāju kungs vispirms, ka vispār jūs, uzaic, jūs mūs uzaicināt uzstāsiet šajā komitejā un pateicos deputātiem par to, ka viņi atbalsta Albānijas integrāciju. Uh, un ir vērsta uz paplašināšanās politiku Rietumu Balkānos. Eiropas Savienības integrācijas process ir galvenais mērķis Albānijas tautē. Tas arī ir veiksmīgs instruments, lai nodrošinātu mūsu sabiedrības ekonomisku, politisku un demokrātisku pārveidu. Pagājušajā novembrī politiskās grupas vienojās, pārakstīja kopā ar opozīciju um, par konstruktīvu dialogu parlamentā. Mēs cenšamies eh, pārvarēt politisko mm, strupceļu eh, parlamentā. Mēs to panācām, mums atbalsta Eiropas Savienības institūcijas, Eiropas komisija un Eiropas parlamenta deputāti. Mēs visi uzskatām, ka 12. galveno prioritāšu īstenošanas mm, pasākumi šīs prioritātes izrietēja no Eiropas komisijas um, um, ziņojuma, ir atkarīgs arī no tā, cik uh, gatavi ir strādāt mūsu sabiedrība. Tā arī sacīja paplašanāšanās komisārs uh, Fīles kungs nesenajā tīrans apmeklējumā. Visas politiskās partijas ir pauduši savu uh, apņemšanos, ka turpmākās vēlēšanas tiks organizēts saskaņā ar konstitūcijas garu un burdu. Parlamenta pārmaiņas ir bijušas svarīgas, lai arī nodrošinātu reformas visā Albānijā. Pēc visaptverošām apspriešanas procesiem ar iesaistītiem pusēm tika pieņems nacionālais rīcības plāns un tika izsanoti pasākumi, lai varētu turpināt progresīvo ceļu. Parlamentāro reformu darba grupa ir iesniegusi apmēram 34 grosījums par 27 pāntiem par uh, reglamentu. Un tālāk arī tiek spērti turpmāk soļi, lai veicinātu administratīvo parlamenta kapacitāti attiecībā uz jautājumiem saistībā ar ES. Visi likumi, kas pieprasa kvalificēto balsu vairākumu, ir pieņemta ar lielu konsensu, un esam gatavi arī turpmāk mainīt likums, kas pieprasa um, kvalificēto balsu jautājumu. Ir arī īstenots um, progress attiecībās 12 prioritātēm. Pašreizējā parlamentārā komiteja kas strādā pie vēlēšanu likuma reformas, saņem atbalstu no starptautiskiem ekspertiem un jau bija īstenojusi jau grozījumu saskaņā ar ECO ieteikumiem. Un vēlēšana reforma tiks īstenota, gatavoties nākošajām vēlēšanām. Šī gal, šīs galvenās reformas drīz vai pabeigsies. Runājot par valsts administrācijas reformu Ir izvērsti centieni um, ierēģņu likuma uzlabošanai. Ir uh, liels progress panākts saistībā ar uh, likuma varu tiesiskumu. Ir arī izstrādāts uh, uzraudzības mehānisms, lai pārbaudītu, kā šis likums tiek īstenots lai tālāk veicinātu tiesas sistēmas uzlabojums. E, darbojas arī īpaša licences izsniegšanas komiteja. Pašreizējais um, ir izstrādāts instruments, kas īsteno uh, tiesu pieņemtos lēmumus. Augstā tiesu padome un tiesību tiesu ministrija arī rūpēsies par to, lai divu sistēmas darbinieki būtu atbildīgāk runāt par cīņu ar korupciju. Tā ir viena no Albanijas valdības prioritātēm, lai izveidotu skaidru pārskatāmību šai jomā arī ir izvērsta labāka sadarbība starp varas iestādēm. Uh, tiek arī meklēti kompromisi, lai atsaukt imunitāti augstu stāvošām amatpersonām, tā skaitā arī tiesnešiem. Ir panākts liels progress, lai veicinātu starpinstitucionālo koordināciju, cīnoties ar, nozied, ar organizēto noziedzību, tiek izvērstas uh, apmācības, arī uh, sadarbībai ar ārvalstu tiesību sargājušām iestādēm. Runājot par īpašumu tiesībām, mūsu galvenā prioritāte ir uzlabot pašreizējo tiesisko ietvaru. 2011. gada decembrī koordinācijas direktorāts jautājumiem par īpašumu tiesībām arī tika izveidots. Arī tika izstrādāti projekti, arī uh, kustamā īpašuma reģistrēšanai. Un ir arī īpaši paredzēts tiesiskais ietvars cilvēku tiesību un minoritāšu tiesību jomā. Jo 2011. gada oktobrī iedzīvotāju um, skaitīšana un īpašums skaitīšana tika īstenot saskaņā ar starptautiskajiem uh, standartiem. Um, galvenais princips bija pašu identifikācija. Reliģisko piedarību cilvēki paši varēja uh, norādīt. Un tagad mēs varam pamatoties uz uh, konkrētiem statistikas datiem. Runājot par Romu minoritāti, ir izvērsti mm, pasākumi, lai varētu iekļaut uh, Romu iekļautību laikām no 2010. līdz 2015. gadam. Runājot par pārvietoto Romu ģimeņu reģistrēšanu, ārlie um, aizsardzības ministrijas pārziņā no aizsardzības ministrijas šis jautājums ir uh, pārgājis uz iekšlietu ministriju. Un uh, pārvietotās ģimenes pat labam, kam nav savu mājvietu, tiek uh, dzīvo pagaidu mājvietās. Ir arī izvārs mm, Um, īpaši pasākumu veselības un izglītības pakalpojumu sniegšanas jomā. Ar, ir uh, izvērst pasākumi arī uh, dzimumu minoritāšu uh, aizsardzībai, tas attiec pie mums lesbiešu un geju aizsardzību, un ir arī īpaši pasākumi bērnu un sieviešu aizsardzībai. Mājā tiks uh, izstrādāt īpaštiesību apšai jomā un arī vēlāk būs trīdienu cenības um, daž, dažādajām minoritātēm. Šis kas būs tas gads, kad Albānija ir nostājusies uz pavisam skaidra ceļa virzībā uz Eiropas integrāciju. Mēs šo iespēju noteikti gribam izmantot, nesam gatavi strādāt pie tā, lai tā pārvērstos par īstenību. Ir arī panākts ievērojams progress visā šajās jomās. Mēs apzināmies, ka mums priekšā vēl ir daudz izaicinājumu. Sādarbības gaisotne kļūst arvien stabilāka, un līdz ar to visas iesaistītās puses apzinās savu atbildību šī lielā Albānijas projekta īstenošanā. Mēs esam apņēmušies doties šajā virzienā. Un tagad gribētu sacīt dažus vārdus par notikumu gaitu Rietumu Balkanos. Albānija aktīvi sniedz savu ieguldījumu sadarbībai šajā reģionā. Un tā veicina mieru izlīguma procesu šajā reģionā. Mēs uzskatām, ka integrācijas process ir vislabākais ietvars, uh, lai risinātu visus pagātnē neatrisinātos jautājumus un pašreizējos problemātiskos jautājumus ar valstīm šajā reģionā. Tas ir arī labākais veids, kā novērst ekstrēmistus, kas jau nesen bija šajā reģionā. Albānijas uh, parlaments šī gada 10. maijā pieņēma likumu sadarbība ar ELEX īpašai izmeklēšanas grupai, un tas pierāda to, ka mēs esam gatavi pilnīgi sadarboties saistībā ar Eiropas padomis senatora Dika Martina um, uzrakstīto ziņojumu. Mēs esam gatavi vienreiz uz visām reiz, par visām reizēm pielikt punktu šiem apvainojumiem. Albānija aktīvi izdarbos visās reģionālās iniciatīvās, lai paplašinātu reģionālo tirgu un lai atbalstītu integrēšanās procesu virzībā uz Eiropas Savienību un NATO. Te ir arī enerģētiskās, enerģijas enerģētikas infrastruktūras projektu, un arī mēs strādājām pie reālu fizisko un nefizisko šķēršu novēršanas. Drīz notiks sanāksme, um, konferences, kur būs runa par Eiropas integrāciju. Albānija turpina attīstīt ļoti labas eh, saiknes ar tās kaimiņu valstīm, lai ir vairāk, vairāk tuvinātos Eiropas Savienību. Mēs īpaši uzmanību pievēršam attiecībām ar šīm valstīm, jo mūsu nākotne ir kopīga. Etniskie Albāņi dzīvo visās šajās valstīs, un tas mums ir impuls, lai mēs veidotu uh, sadarbības un tolerances gaisotni. Uh, Un Albānija ir tāpēc gatava sniegt savu ieguldījumu reģionu stabilitātes nodrošināšanā. Un arī tagad tās loma ir būtiski. Paldies, un tagad došu vārdu Bušātī kungam, lai viņš nāk tajā ar saviem paziņojumiem. Paldies. Mr. Chair. Priekšsēdētāja kungs, godātie komitejas locekļi. Esmu pagodināts būt jūsu vidu un stāstīt par Albānijas ceļu virzību uz Eiropu. Eiropas parlaments un jūsu komiteja ir veicinājis, lai man valsts eh, eh, iztenot demokrātiju saskaņā Eiropas Savienības prasībā. Tas nāks par labu Albānijas tautai. Es esmu opozīcijas pārstāvis. Uh, parlamenta Eiropas integrācijas komitejas vadītājs, un es gribētu jums paziņot, ka mēs uzskatām Eiropas integrācijas procesu par nacionālo prioritātu, un tas paredz eh, visu sabiedrības locekļu līdzdalību. Paturot šo prātā, pagājušajā novembrī mēs um, sagatavojām vienošanos, politisku vienošanos parlamentā saskaņā ar to līdz marta beigām. Mums ir jāizno parlamenta reformas, vēlēšana likuma reformas un tos likumus, kas pieprasa trīs piekdaļu uh, vairākumu balsojumu. Mēs arī esam gatavi pārskatīt rīcības plānu saskaņā ar 12 prioritātēm, kas tika izstrādāts pamatoties uz Albānijas uh, virzību uz Eiropas Savienību. Raugoties uz līdzinājo procesu, mēs varam secināt, ka politiskā vienošanās, kas tika izstrādāta novembrī, ir bijusi tikai padaļai veiksmīgi, tika izveidots e, ombuda amats caurskatāmā veidā, un arī ši, tika pārskatīts šie likumi, kas pieprasīja trīs, e, trīs piekdaļu vairākuma likums e, Valdošā partija vēl nav gatava izvērst visas pārmaiņas, ko pieprasīja rekomendācijas centrālās vēlēšana komitejas uzdevumā. Tikai daļēji tika izvērsta reformas vēlēšana likuma. Tas pats attiec uz vēlēšanu strīdu risinājumu mehānismu. Šis mehānismu ir paredzēts, lai pašreizējo sistēmu uh, saskaņotu ar pašai spēkā esošiem tiesību akti saskaņā ar starptautiskajiem standartiem. Šādi likumi Albānija prioritāte ne tikai ceļā uz Eiropas Savienību, bet tas arī nodrošinās to, ka neatkārtosies tādas vēlēšanas, kas nekad nav līdz šim bijušas saskaņā ar Eiropas standartiem. Mēs uzskatām, ka vēlēšana reformas ir jāpabeidz uh, līdz tam brīdim, kad parlaments vēlēs savu prezidentu. Arī parlamentā reforma vēl nav pilnīgi īstenot. Demokrātsko sabiedrību pieredze liecina par to, ka parlamenta darbība ir ļoti lielā mērā atkarīga no tā, kāds ir konsens par likumiem, uh, Uh, kas nosaka parlamenta darbību. Uh, pat labam ir vēl tā saucamais spēkā uh, pretruna princips saskaņā ar to, kad premjerministrs um, vēršas pret parlamentu, uzstājas ar parlamentā, tad opozīcijas līderam ir tiesības naklē ar savu paziņojumu šādi jautājumi nebūtu jāuzskata par eh, procedurālu jautājumu. Eh, tas ir būtiski svarīgs aspekts, eh, kā reāli parlaments var darboties. Tāpēc ir pilnīgi jāaizpild trešā prioritāte. Tā paredz, ka ir paredzēts um, likumam atbilstošs uzklausīšanas process parlamentā, lai izvairoties, izvairītos no politizācijas. Konstitucionālajā tiesā debates ar pastāvīgi ir bijušas politizēts un vairums no amatiem ieceltajiem cilvēkiem ir bijuši premjerministra topi uh, ierosinājumi. Tas pats attiec uz augsto, uh, augstāko tiesu. Uh, Augstākais, um, augstākās tiesas padome ir palikusi bez priekšstādātāja vietnieka, un augstākajā tiesā tagad ir 16 uh, locekļi, nevis 17, tāpēc, ka nav, nav attiecīgi šie te uh, vairākuma mm, ievēlēšanas uh, likumi. Šie fakti vēlreiz norāda uz to, cik svarīgi ir nodrošināt vienmērīgu procesu republikas prezidenta ievēlēšanai. Tas atainot, cik vienot ir tauts saskaņā ar uh, konstitūciju. Šis process ir tāds kā lakmus tests. Vismaz četrās jomās starptautiskā sabiedrība ir uh, palīdzējusi Albānijai. Tiesu sistēma, diplomātiskais uh, dienests, tiesu sistēma un demokrātija. Šai ziņā uh, būtisks reformas ir ļoti svarīgs. Jācīnās pret korupciju, tiesiskumu nodrošināšana, cīņa pret uh, organizēto noziedzību, cīņa par cilvēktiesībām, cīņa pret diskrimināciju, jo īpaši iestāšanās par romtiesībām. Mēs esam gatavi, gatavi atcelt eh, augstāvošu ierēģņu eh, imunitāti saskaņā ar vispār pieņemtajiem standartiem. Mēs esam gatavi pārskatīt eh, tiesību akts, kas parāds trīs piegadaļu balsu vairākumu parlamentā. Uh, mēs paredzam īstenot reformas ar starpiestāžu sadarbības palīdzību. Te pašā laikā mēs pieprasām, lai valdības vārdiem sekotu darbi, jo laika vairs nav daudz. Mēs vēlamies um, svinēt simts gadu uh, jubileju Albānijas neatkarībai saskaņā ar uh, Eiropas prasībā. Un katrā ziņā eh, paldies par jūsu uzmanību, skatās atbildēs uz jautājumiem. No? Okay, please, Madam Bregu, Minister of European Integration of Albania. Paldies tālāk došu vārdu Eiropas integrācijas ministrai Bregu kundzei, godātais priekšsādātāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Nu, domāju, ka tiešām bija pienācis jums satikt visus mūsu trīs šeit Eiropas parlamentā. Uh, ņemot vērā, ka esam tomēr visi tādā kopējā sadarbības garā. Un, lūk, visi šie jaunie vārdi tagad veido kopēju mūsu kopējo politisko diskusiju vārdnīcu jau no novembra. Tāpēc esmu ārkārtīgi priecīga, ka esam šeit šodien pārstāvot ab, abas puses valdībā, gan vairākumu puses, gan opozīciju. Pati esmu patiešām izbaudījuši šo sadarbības garu jau no novembra. Esam ļoti tieši sastrādājušies ar Bušatī kungu, lai centos izveidot nacionālo darba plānu, kas jau devis savus ieguldījumus, kas saņems ieguldījumus no viņa komitejām un no pilsoniskās saviedrības. Tāpēc domāju, ka šis ir īstais brīdis, kad Albānijai turpināt darbu. Un tas jāizmanto. Premjerministra viesnieks Hadži Nasto jau pastāstīja detaļās par lielāko daļu reformām, ko grasamies īstenot un kas jau uzsākts, kas norisinās tieši šobrīd, kā jau teicu, nu, piemēram, reforma par vēlēšanām. Tieši šobrīd nodarbojamies ar to, ka partiju priekšlikumi tiek iestrādāti tekstos, konsultācijās ar SAO un citiem starptautiskiem konsultātiem. Lēmums jāpieņem rīt bet domājam, ka neskatoties uz visiem pres, pretinīgiem jautājumiem, kas ir tikai dabīgs starp politiski opozīcija, opozīcija esošām partijām, kopējais dialoga gars uzvarēs un mēs varēsim nonākt pie abas vēlēšanu reformas, kas ir daļa no kopējām tālākām reformām. Un tas, domāju, dos to kritisko, izšķirīgo masu, kas ļaus Albānijai virzīties uz priekšu šogad ar jaunu tādu spriganumu solī tā, lai būtu ne tikai šis kandidāta valsts status, Es jau divus gadus mums nav izdevies to saņemt, bet vēlamies parādīt arī briedumu politiskajos spēkos un parādīt to, ka tie tiešām ņem vērā Eiropas integrāciju kā ārkārtīgi svarīgu perspektīvu. Tāpēc es tiešām uzskatu ka tas mums ir svarīgi visiem kopā. Tas ir radījis jaunu vienotības garu Albānijā, tas ir radījis jaunu sadarbības garu. garu. Un ļoti daudz gadi bija apturēti, tas tā bija dīkstāvētie, netika izskatīti parlamentā, bet, nu, lūk, tie tiek atkal apspriest, ir jauns darbības plāns, jau nu, komisijas dienestiem katru mēnesi iesniedzam nākamos apspriežamos tiesību aktus un cita veida reformas, kas ārkārtīgi svarīgas tieši šai ceļā uz Eiropu. Vēlos izvēlēties vienu no vēstījumu, ko pieminēja nu pat Bišrātī kungs savā runā. Viena no daudzajām svarīgajām vēstījumiem, respektīvi šo vēlmi atcelt imunitāti augstāvošam personām. Kopš marta stabilizācijas asociācijas komiteja valdības vārdā rīkosies, es valdības vārdā paudu ne tikai apņēmību, bet arī vēlmi apsvērt imunitātes atcelšanu kā jaunu priekšnosacījumu eh, Albānijas kandidāta status valsts saņemšanai. Tā nav tikai politiska retorika, nē. Ne Tas ir spēcīgs un, tur ir spēcīgs un pamatīgs eh, pamatojums tam visam. Domāju, ka mēs piekrītam. Eh, vien, esam viensprāts ar visiem maniem eh, kolēģiem Albānijas parlamentā par to, ka imunitāte nav kaut kas tāds, kas drīkstētu kavēt mūsu ceļā uz korupcijas apkarošanu un izskaušanu. Domāju, ka imunitātes atcelšana, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga un tā būtu jādara ne tikai tajos brīžos, kad runājam skaistiem politiskiem vārdiem, bet tā jāuztver nopietni. Un redzam, ka ir pienācis īstais brīdis. Es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc šo soli atlikt uz vēlāku. Tas pats attiecas arī uz visām citām reformām, ko uzskata par ļoti svarīgām, tātad šīs 12 galvenās prioritātes, ko mēs uztveram ļoti nopietni visās Albānijas varas iestādēs tiek īstenots eh, šīs reformas, tāpat arī izpildaģentūrās. Bet, kā jau teicu, ja līdz novembrim pastāvēja ļoti plašas un pamatīgas bažas visur, eh, visās sanāksmēs, ko noturējām un sārunās, kas tika organizētas, tika paustas bažas par politisko situāciju Albānijā un tika teikts, ka, lūk, ja pārmaiņa nebūs, ja nebūs notiku, pozitīvas notikuma attīstības, tad nekas nevarēs notikt. Bet nu, šobrīd esam gatavi apņemties dialogu turpināt. Un novembrī šī vienošanās tika pam, panākta. Kom, šis dialogs turpinās un domāju, ka tas ir tas pats labākais, kas varēja notikt, lai izbeigtu to dīkstāvu salīdzinājumu ar laika periodu pirms diviem gadiem, piemēram visas reformas tiek uztvērtas nopietni, nopietni, un es personīgi uzskatu, ka, protams, vēl ir ārkārtīgi gards ceļš ejams uz Eiropu un līdz brīdim, kad būs darbs pabeigts, bet mēs to darām. Un es domāju, ka mēs visi varam pavisam godīgi vienkārši lūgt jūs izvērtēt to, ko esam padarījuši, un domāju, ka tas jau nav maz. Un man tiešām patīk komitejas pieeja, kad tā saka, lūk, ka jāskatās ir uz procesu ar skatienu, kas vairs nākotnē, nevis skatoties visu laiku atpakaļ uz tām lietām, kas mūs šķēla. Paldies. Liels paldies, saka priekšādātājs, paldies mūsu Albānijas viesiem par to, ka viņi ieradās šeit un padalījās savās domās par politisko situāciju Albānijā un paldies, ka viņi deva lūk mums šos solījumus par saistībām tālākā ceļā uz demokrātiju un reģionālu sadarbību. Tālāk gribu dot vārdu vispirms savam kolēģim Edvardam Kokonam. Viņš vada delegāciju attiecībām ar Albāniju, un viņš ir tas, kas ierosināja šīs debatas šodien. Lūdzu. Liels paldies, priekšādātāji. Ārkārtīgi priecājos redzēt šeit visus trīs viesus un redzēt viņus tieši vienlaicīgi pie viena, pie viena galda. Domāju, ka tā ir tāda ļoti uzmundrinoša zīme. Vismaz ceru tā. Izteikšos pavisam īsi. Jo citādi man nāktos tikai atkārtot un atkārtot to, ko es jau vairāk kārt esmu teicis iepriekš. Ārkārtīgi labi dzirdēt gaišas labas vēstas no tirānas Nu, bija pēdējais laiks. Galu galā laiks rit ārkārtīgi strauji, nāk prezidenta vēlēšanas, tāpat jāgatavo progresa ziņojums, un tāpēc bija vajadzīgas konkrētas taustāmas ziņas par rezultātiem. Mēs tiešām priecājamies, ka partijas ir panākušas vienošanās, ir uzsākušas politisku dialogu. Tas ir ārkārtīgi uzmundrinoši. Es pavisam personīgi esmu ārkārtīgi priecīgs par to, ka mainījusies arī situācija kad ir panāks progress tajā, ka vairs netiek meklēti vainīgie un grēkāži, nu, ka visu laiku vienu pusi rāda uz otru ar pirkstu, ka tas tiek aiz, aizmirsts un tagad tiek spēcināts politiskais dialogs, lai nonāktu pie reģionālas vienošanās, kas ļautu stumt ar spēku valsts uz priekšu. Tas ir vienīgais veids, kā rīkoties, kā virzīties uz priekšu. Gribētu tāpat arī augstu vērtēt darbu, kas paveikts ģenerāla direktorātā Sanīno komisijā, kas sistemātiski dodas uz Albāniju un runā ar politiskajām pusēm. Tāpat arī gribu teikt paldies komisāram Fūlēm, viņš nāca klējā ar ļoti lielisku runu Albānijas parlamentā. Domāju, ka visa šī enerģija un kopējie centieni un sadarbība ar Albānijas varas iestādēm būtu jāpārvērš konkrētos rezultātos. Varbūt nedaudz atkārtojos tomēr, jo esmu pavisam tā pozitīvas, nepacietības pilns vēlos, lai Albānija virzas uz priekšu strauji, pat tiešām virzās uz priekšu. Rīt saņemsim secinājumus no ārlietu padomas. Nesmu tos redzējis, bet es domāju, ka tur atkal tiks atkārtots, ka tikai tajā brīdī, kad tiks izpildīts visas reformas, kas pieprasīts no Albānijas, tiek pilnībā īstenots un patiešām materializēšās, tikai tad būs iespējams piešķirt šai valstī tālāku kandidātu valsts statusu, tā tad virzīties uz priekšu, nodot tālāku stimulu līdz simtsgadu jubilejai, kas atzīmējama Albānijā. Domāju, ka tā būtu tā lieliskākā dāvana, ko jūs paši varētu savai valstī pasniegt respektīvi lūk saņemt šo kandidātu valsts statusu. Nu, man jau nav jums vēl vienreiz jāsaka, ka Eiropas parlaments ļoti vēlas, lai jūs virzītos uz priekšu. Mēs esam gatavi jums palīdzēt, cieši sadarboties ar jums. Domāju, ka esam šo gatavību arī parādījuši daudzkārt. Un tāpēc mans, mana vienīgā patiešām reālā vēsts jums ir tāda, ka ka mēs ārkārtīgi priecājamies, ka situācija mainās uz Al Albānijā uz labo pusi, bet es vēl priecīgāks būtu tad, kad šāda veida virzību uz priekšu kļūs par pastāvīgu un reālu, regulāru tendenci nākotnē. Paldies, Kukan kungs, paldies par šiem ārkārtīgi pozitīvajiem vārdiem un izteikumiem. Tālāk došu vārdu Huntis kungam. Viņš ir referents, kas strādā pie Albānijas jautājumiem. Liels paldies, priekšsādātāji! Arī es priecājos mūsu vidū sveikt šos valdības pārstāvjus, visus trīs. Priecājos jūs šeit redzēt. Gribu teikt jums lielu paldies arī par informāciju, ko jūs nu pat mums devāt. Par tiem soļiem, kas tiek sperti Albānijā tā, lai tā varētu izpildīt kritērijus, kas tai noteikti no Eiropas Savienības puses var jums apliecināt tieši tāpat, kā teica mans kolēģis nu pat, ka šai komitejā mēs patiešām, un ne tikai komitejā, bet arī parlamentā, mēs patiešām vēlamies nosūtīt pozitīvu vēsti Albānijas iedzīvotājiem un partijām. Respektīvi, ka jūs esat kandidāta valsts tajā brīdī, kad jūs svinēsiet savus neatkarības jubileju. Tas būtu lieliski, ja mēs to varētu darīt. Man ārkārtīgi interesē tas progress, par ko jūs runājāt, visi šie soļi ceļā uz tālāku attīstību. Un mēs cenšamies, protams, jums vēl vairāk palīdzēt, censties tikt pāri dažiem no neatrisinātajiem jautājumiem. Mūsu sanāksme šodien ir tāda, ko varam izmantot, lai runātu par tālākām gaidāmām attīstībām. Un tā mums arī gribētu, lai jūs pievēršaties, respektīvi vēlotos vairāk informāciju no jums, premjerministra vietnieka kungs un Eiropas integrācijas ministras kundze, par to, ka, lūk, politiskais klimats un atmosfēra, protams, ir uzlabojusies Albānijā. Nezinu īsti detalizēti, kā tas ir izpaudies. Kukankungs sīkāk seko notikuma attīstībai, bet viņš man pilnīgi, domāju, piekritīs. Uh, jūs sakāt, lūk, tagad nāk prezidenta vēlēšanas, vai ne tā? Pastāstiet man tāpēc, lūdzu. Kāds ir jūsu viedoklis par to, vai varētu, bu, būs iespējams nonākt pie kaut kāda konsensusa, pie kaut kādas vienota lēmuma par prezidenta kandidātu? Vai varēs izmantot to labo politisko atmosfēru, lai jautājumu atrisinātu eh, tādā homogēnā veidā? Otram kārtām esmu dzirdējis dažādi raksturu piezīmes par pārēju uz demokrātiskāku vēlēšanu likumu. Kāpēc šīs pārmaiņas ir kavējušās? Kas ir tās problēmas, kas joprojām neļauj īstenot reformu, vai ir kaut kāds veids, kā mēs varam jums palīdzēt šai ziņā? Un visbeidzot, negribu runāt pārāk ilgi, jo zinu, ka arī citi kolēģi vēlas izteikties. Mums ir bijuši pieejami jau vairākus mēnešus šie dokumenti, bet gribēju vaicāt, kāpēc joprojām problēmas pastāv ar šo dokumentu parakstīšanu, ja tie ir izstrādāti un sagatavoti, kāpēc tie nav parakstīti? Nu, jūs sapratīsiet, ka mūs taču ārkārtīgi interesē tālāk virzību uz priekšu. Mūsu komitē pilnīgi noteikti vēlas nākt klajā ar labām ziņām un pēc iespējas ātrāk. Tas vajadzīgs gan iedzīvotājiem Albānijā, gan politiskajām partijām, lai līdz šī gada beigām, kā jūs teicāt, tas jums ir svarīgi, lai šī pozitīvā vēsts tiešām viņus varētu sasniegt. Un domāju, ka būtu, protams, ārkārtīgi liederīgi tas arī vispārējai situācijas attīstībai. Tas uzlabotu Albānijas labklājību kopumā. Much, Kuntis. Paldies Kuntis kungam. Došu vārdu Raučaka kungam kas uh, vada delegāciju attiecībām ar Rietumu Balkānu valstīm. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies. Gribēju sveikt mums vidū Albānijas draugus. Īstenībā vairākus gadus mēs esam atkārtojuši, ka lielākajām politiskajām partijām ir jāsakārtojas Albānijā. Man ir tik liels prieks jūs visas trīs šeit redzēt mums priekšā. Uh, Un ir ļoti jauki, ka ir ieradušies gan opozīcijas, gan uh, vadošo partiju pārstāvi. Jūs teicāt, ka kopš novembra mēnesa Albānija ir pārdzīvojusi daudz dažādu pārmaiņu. Tas tiesa, un ir labi, ka galvenās politiskās partijas beidzot ir nonākušas uz kopīgas taciņas. Un, uh, ir arī labāka sadarbība starp opozīciju, pilsonisko sabiedrību, un patiešām sešos mēnešos ir sasniegts ļoti daudz. Jūs minējāt 12 prioritātes, šo sākotnējo rīcības plānu, parlamentāro reformu darba grupu visus uh, uzdevumus, kas jāveic, tātad uh, civildienesta likums, cīņa pret korupciju, cīņa pret organizēto noziedzību. Tātad jūs zinat, kādas ir prioritātes, uh, kādi ir akūtākie jautājumi. Bet es arī no savas puses gribēju uh, dalīties dažās pārdomās. Pēdējo divu, trīs gadu laikā, protams, jūsu ahilei papēdis bija vēlēšanas. Ja bija vēlēšanas Albānijā, tad vienmēr tur bija konflikta potenciāls. Tagad uh, jūs uh, pieņemat uh, vēlēšanu reformu, jaunas likumus. Es jums ieteiktu pieņemt ECO reformas jo, protams, ir jāpieņem tāda, tāds vēlēšana likums, kas būs paprātam lielākai daļai no politiskā spektra. Bet eh, jums taču nākamgad būs arī parlamenta vēlēšanas, tādēļ jums ir likums jāpieņem pēc iespējas ātrāk, lai tās varētu uh, norisināties, uh, cik gludi vien iespējams. Uh, Jo mm, domāju, ka jo ātrāk likums stāsies spēkā, jo labāk tā ir veiksmīga vēlēšana panākuma ķīla. Protams, pirms tam vēl būs prezidenta vēlēšanas. Nu, protams, mums nav jāizvēlas kandidāti, mēs nevienu neaplūkosim kā privileģētāku, nē, tā ir pilsoņu vēlme, tas ir pilsoņu uzdevums, kas ir jārespektē. Un es īstenībā domāju, lai Albānija varētu sasniegt lielāku progresu, būtu patiešām ļoti jauki, ja par prezidentu ievēlētu kādu, kas savienotu, ap, a, saliedētu sabiedrību, nevis to šķeltu. ārlietu ministrs runāja arī par reģionālo lomu. Domāju, ka Albānija pat tiešām var daudz ko panākt šajā jomā. Nav nekāds noslēpums, ka joprojām ir grūtības uh, Rietumu Balkānos, un Albānija var darīt patiešām ļoti daudz, lai uh, nogludinātu joprojām pastāvošos asumus un ķīviņus, uh, arī atrisinot šo jautājumu starp Belgrādu un Prištinu. Es patiešām ceru, Albānijas politika arī attiecībā pret uh, citām valstīm Balkānos būs patiešām uh, vērtīga un nesīs uh, cerētos augļus, jo Albānija nav tā galvenā nemieniece šajā reģionā un uh, neiesaistās konfliktos, bet uh, jebkurā gadījumā tā varētu daudz ko darīt, lai uzlabotu stabilitāti reģionā. Es gribētu uzdot vienu jautājumu. Pie manis vērsās kāda bērnu organizācija, un viņi. Albānijā. So. Viņi teica, ka tomēr eh, ir eh, dažādi eh, ir saņēmuši sūdzības par uh, vārdarbību pret bērniem, un Es patiešām esmu iepazinies arī ar datiem, ka joprojām pastāv vairākas problēmas šajā jomā. Es nezinu, vai jūs man varat jau šodien atbildēt uz uzdoto jautājumu, bet patiešām gribēju teikt, ka arī tad, kad jūs strādājāt eh, pie reformām, pie jauniem likumiem, eh, pret, cīnāties pret diskrimināciju, neaizmirstiet arī bērnus lai uh, visi sabiedrības locekļi, vai lieli vai mazi, patiešām varētu būt ieguvēji šajā jaunajā sabiedrībā, tad, kad jūs veidojat jaunus politiskos likumus. Es ceru, ka arī vēlāk, kad jūs svinēsiet simto neatkarības gadskārtu, mēs varēsim iepazīties ar ļoti uh, labu, atzinīgu progresa ziņojumu, un tas tad būs uh, ar tavs, ko mēs ieguldīsim kopīgajā darbā, lai Albānija droši varētu soļot tālāk pa šo integrācijas tāku. Paldies Ročaka kungam! Tagad vārds Bēlder kungam. Paldies priekšsēdētāji! Es gribēju sveikt eh, pie mums Albānijas delegāciju. Es pats eh, pārstāvu Nīderlandi, un Nīderlandē ir ļoti labvēlīga attieksme pret Albāniju. Un ja mēs, mēs varam runāt gan par uh, empātiju, gan par simpātijām, uh, ko nīderlandieši izjūt pret albīniešiem, bet tomēr ir arī, uh, es gribētu būt arī kritisks, uh, ir daudz problēmu, kas vēl joprojām nav atrisināts, piemēram, jurisdikcijai, uh, tiesu varai ir jābūt neatkarībai, bet mums ir arī jāprūpēs, lai albāņu pilsoņiem būtu piekļuva tiesu sistēmai, un mēs iepazināmies ar kādu ziņojumu, kurā bija teikts, ka pilsoņiem ir jāsmaksā 90 eiro, lai vispār viņi varētu vērsties tiesā, bet daudziem cilvēkiem vienkārši nav šo 90 eiro. Tas ir vienkārši nepieļaujami. Tālāk ja jūs gribat uzbūvēt labu juridisko sistēmu, tad jums ir jāparūpējas, lai tā būtu atvērta pilsoņiem, lai tas nebūtu kā kaut kāds uh, aizslēgts mūris. Un es esmu saņēmis arī ziņojumus par asins atriebību. Simtiem ģimeņu, ļoti daudz pilsoņu uh, cieš no uh, šādām parādībām. Ko jūs darāt, lai varētu šiem cilvēkiem palīdzēt, lai varētu šo patiešām ārkārtīgi uh, peļamo noziegumu attīstību apstādināt? Un, uh, Albāņi, kas, piemēram, eh, dzīvo Nīderlandē, viņi ir nobijušies, viņi pat negrib atgriezties atpakaļ savā dzimtenē, jo baidās no asins atriebības. Paldies! Tagad uh, došu vārdu Vigeņina kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, Haģināsto kungs, Bušātī kungs, Bregu kundze. Paldies jums visiem, ka ieradāties Briselē un paziņojāt mums labas ziņas. Ļoti žēl, ka daudzi deputāti nevarēja ierasties uz ša, so, sanāksmu, lai paklausītos jūs teiktajā. Ja Es gribēju teikt, ka Eiropas parlaments arī jūs ir atbalstījis visā integrācijas procesā, tāpat Eiropas komisija, un es gribēju teikt, ka tas, kas notiek Albānijā, īstenībā nav nekā, tā nav nejaušība, jo tas ir smaga darba rezultāts. Mēs esam piesardzīgi optimistiski, jo mēs nu dienu Eh, gribētu, lai progress būtu tāds eh, glūts, lai tas būtu sistēmisks un, protams, ir jāpieņem arī jaunais vēlēšana likums. Es ceru, ka jums izdosies atrast cienīgu prezidenta kandidātu, kuru varēs atbalstīt lielākā daļa deputātu Albānijas parlamentā. Ja mēs runājam par uh, vēlēšanu likumu, tad bieži vien mēs esam teikuši par to, ka jaunajā uh, likumā nevar pieļaut tās kļūmes, kas bija vecajā likumā, un uh, jūs jau esat šīs problēmas piedzīvojuši, cevišķi iepriekšējās parlamentu vēlēšanās. Uh, Nevar atstāt arī tādas uh, spraugas vai tukšos plankumus likumā, tam ir jābūt pietiekam labam, un jums nevajadzētu arī pārāk ilgi vilcināties ar likumu pieņemšanu. Lūdzu, strādājiet uh, naskāk. Man ir viens jautājums. Tas eh, īsti varbūt pat nav saistīts ar to, kas notiek Albānijā, bet Hadžināsto kungs, es gribēju pavaicāt, cik lielā mērā etniskā spriedze Maķedonijā ietekmē Albānijā notiekošo, kā to uztver Albānijas pilsoņi. Es jums to vaicāju tādēļ, ka jūs joprojām varat pārliecināties eh, par to, ka reģions nav simtprocentīgi stabils. Es ceru, ka tomēr mums izdosies šos konfliktu viļņus noplacināt un izveidot reģionu par patiesi stabilu teritoriju, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, it sevišķi tagad runājot gan par Kosovu, gan par Maķedoniju. Paldies! Paldies Viganin kungam! Pēdējais runātājs ir Krist Krizogēlus kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju pavaicāt. E, jums jautājumi par 12 galvenajām prioritātēm, bet tur nekas nebija teikts par e, vidas aizsardzību. Domāju, ka tas noteikti arī ir jāiekļauj prioritāšu sarakstā. Ne jau tikai uh, vides un dabas dēļ īstenībā uh, Mm, tā var arī veicināt labāku saziņu, labāku sadarbību arī starp pilsoņiem, piedaloties dažādās vidas programmās. Tādēļ gribētu, lai jūs to iekļautu savā prioritāšu sarakstā. Thank you very much. Paldies. Tas bija pēdējais runātājs no mūsu komitejas locekļu vidus. Un tagad gribētu dot vārdu viesiem, eh, lai viņi varētu izteikties. Lūdzu. Pirmais uh, ir ārlietministra kungs. Paldies, priekšsēdētāji, gribēju pateikties uh, visiem godātajiem deputātiem, kas uh, īstenībā bija ļoti optimistiski, tajā pašā laikā nezaudēt realitātes sajūtu. Uh, Viņa teica, ka uh, attīstības ceļš, pa kur Albānija ir gājusi, ir patiešām iepriecinošs un ka mēs esam uh, sasnieguši ļoti daudz un uh, Albānija ir iespējams piešķirt uh, kandidātu valsts statusu. Gribēju pateikties par uzdotajiem jautājumiem. Un, protams, daudz jautājumu bija precizējošas dabas un uh, Es redzu, ka jūs arī atbalstāt uh, Albānijas tuvošanos Eiropas Savienībā, un tāpat jūs arī uzdevāt konkrēts jautājums par 12 prioritātēm. Uh, tas ir uh, rīcības plāns turpmākai integrācijai. Tagad uh, pievērsīšos sīkāk uh, konkrētiem jautājumiem. Visu pirms Huntis kungs uzdeva jautājumu par prezidentu vēlēšanām. Uh, Nu, es mēģināšu atspoguļot mūsu nostādnes, un es domāju, ka arī Bušātī kungām un Bregu kundzei būs kas bilstams šajā sakarā. Tas būs pietiekami labi. Which uh, respects the constitution in the Tas būs uh, pietiekams skaidrs process, uh, un mēs, protams, ievērosim uh, norm, parasto procedūru, kāda tiek izmantota. Un uh, mēs prezidentu ievēlēsim, balstoties gan pēc, uz likumu burtu, gan uz garu. Mēs gribam Eh, ievēlēt eh, cilvēku, kas būs pietiekami labs un zinošs kandidāts, jo viņam patiešām būs ļoti svarīgs pilnvars. Viņš būs atbildīgs gan par militāriem spēkiem, gan par ārlietu politiku. Un eh, tagad joprojām turpinās diskusijas starp politiskajām partijām kas jau ir ievēlēts parlamentā, un premjers jau pavisam drīz uzsāks uh, diskusijas ar visām parlamentu partijām un, kā jau minēju, Tas bija tāds uh, process, kas būs balstīts gan uz likumu garu, gan burtu, tātad arī uz mūsu konstitūciju. Ja mēs runājam par uh, vēlēšanu likuma reformu, Es gribēju teikt, ka šajā brīdī jau uh, sākusi darboties uh, vēlēšanu reformu komisija un apmēram 95% no grozījumiem e, ir paprātam visiem. Un mēs arī runājam par centrālās vēlēšanu komitejas reformēšanu. Process joprojām turpinās un tie lēmumi, kas tiks pieņemti sanāksmēs, protams, vēlāk jums eh, tie tiks arī paziņoti, bet eh, ļoti daudz, kas vēl nav noslēdzies, un eh, līdz ar to es nevaru tagad sniegt jums kaut kādu in detalizētāku informāciju. Bet gribēju pateikt, ka politisko partiju pārstāvi, kas strādā šajā reformu komisijā, ir uh, apņēmības pilni uh, izmantot paraugu praksi un izveidot tādu likumdošanu, kas atbalstu vislabākajiem starptautiskajiem standartiem. Un, protams, tam ir jāatbilst arī ESO ieteikumiem par. Uh, Par tautas skaitīšanu, Kontis kungs, ja es jūs pareizi sapratu, septembrī mēs iepazīsimies ar uh, statistiku, un, protams, uh, tautas skaitīšana arī norisinājās pēc uh, vislabākajiem uh, paraugu prakses principiem, un mēs izmantojam arī uh, ārvalstu izgūto pieredzi. Kontis kungs uh, jautāja arī par uh, vārdarbību pret bērniem. Uh, Jā, mēs eh, tam nepieskārāmies, bet mēs, protams, vēlamies uzlabot bērnu aizsardzības standartus. Ir vairāki likumi, kas jau ir pieņemti, piemēram, bērnu tiesību likums. Uh, ir pieņemts, ir arī bērna aizsardzības stratēģija, kas tāpat jau ir stājusies spēkā un attiecas uz laika posmu no, 2015, no 2012. līdz 2015. gadam. Esam arī strādājuši pie uh, jauniem likumiem un būs arī pirmā bērnu tiesību padome, tā jau ir izveidota un Protams, mēs visus šos jautājumus risināsim. Bērnu tiesības noteikti ir jāizstāv. Par asins atriebību. Vai par. Eh, Nē, tomēr pirmām kārtām runāšu par to, eh, kā pilsoņiem garantēt eh, iespēju griezties tiesā. Protams, katrs cilvēks var griezties tiesā, uh, Uh, juridiskajai sistēmai ir uh, jābūt pieejamai, un tātad katram ir iespējas uh, baudīt tās privilēģijas, ko piešķir juridiskā sistēma, un īstenībā mēs nesam vērojuši, ka pastāvētu kaut kāda diskriminācija pret kādu konkrētu pilsonu vai pilsoņu grupu tālāk par asins atriebību. Diemžēl tie skaitļi, ko jūs minējāt, ir nedaudz uh, pārspīlēti. Mēs esam konstatējuši tikai dažus gadījumus. Un ir bijuši cilvēki, kas ir pieprasījuši patvērumu. Citā valstī, piemēram, Zviedrijā, tieši tādu gadījumu pēc mēs um, gribam uh, labāk informēt pilsoņus. par viņu iespējām mm, uzsākt patvērumu meklēšanas procedūru citās Eiropas valstīs un arī par citiem juridiskiem instrumentiem, ko viņi var izmantot, lai kaut kā eh, izvairītos no šādiem nepatīkamiem gadījumiem. Mēs eh, strādājam pie uh, tā, lai varētu vērsties pret asins atriebību, bet, protams, darbs vēl nav noslēdzies. 2011. gadā saskaņā ar oficiāliem policijas datiem bija tikai pieci šādi gadījumi. Protams, mēs eh, negribam, lai mūsu sabiedrībā kaut kas tik briesmīgs pastāvētu, bet īsnībā skaitļi, kas ir mūsu rīcībā, ir daudz zemāk nekā tie, kas ir jūsu rīcībā. Atbildot Vigenina kungam, Viņš vaicāja. Kā tas, kas notiek Maķedonijā, ietekmē situāciju mūsu valstī? Protams, mēs ļoti rūpīgi sakojam notikumiem Maķedonijā. Mēs negribam, lai situācija pasliktinātos un lai par konkrētiem jautājumiem izraisītos tāda pārspīlēta polemika. Bieži vien tas viss ir balstīts tieši uh, Uh, uz etnisku uh, fonu un mums ir jāsaprot, pret kādiem noziegumiem ir jācīnās. Uh, un domāju, ka nevajadzētu šos gadījumus sasaistīt ar um, etnisko spriedzi, nevajadzētu to visu skatīt tikai un vienīgi tādā gaismā. Uh, Mēs arī gribam, lai tiesību sargājušās iestādes Maķedonijā savus lēmumus balstītu tikai uz likuma varu, nevis uh, izmantot kaut kādus citus principus. Es gribēju teikt, ka Albānijā nav tik daudz polemikas uh, par uh, gadījumiem Maķedonijā. Ir dažas politiskās partijas, kas nav ievēlētas parlamentā, kas to bieži vien marginalizē, bet mēs teicām, ka, protams, pret uh, šādiem konfliktiem ir jāvēršās, Maķedonijai ir jāiet uz priekšu, viņiem arī ir uh, jāie, jāizteno startautiskie nolīgumi, ir jāievēro likumi un Viņiem ir jāveido tāda sabiedrība, kas pilsoņus integrē un uh, arī ir jāturpina savs progresa ceļš uh, Eiropas Savienības virzienā. Okay. On environment, uh, I can regarding uh, par vidi Mēs uh, uzlabojam savu likumdošanu, saskaņojam to ar Eiropas Savienības akī komunitē, un tāpat uh, tiek strādāts pie likuma par uh, atkritumu apsaimniekošanu, dabas aizsardzību un uh, gaisa kvalitāti. Mums uh, tas viss šķiet ļoti svarīgi. Mūsuprāt, Eh, vīdes aizsardzības standartiem jābūt pietiekami augstiem, lai valsts vispār varētu normāli pastāvēt, un tas ir viens no prioritāriem eh, Albānijas valdības uzdevumiem. Un eh, mēs ļoti daudz strādājam tieši konkrētajās jomās, ko nu pat pieminēju. Bet tagad process uh, vēl atrodas plūsmā, un tādēļ es jūs nevaru ieprie, iepriecināt ar konkrētiem rezultātiem. Bet mēs pat tiešām pieņemam uh, attiecīgos likumus, uh, lai varētu uzlabot vidas aizsardzības standarts, un pēc tam likumi katrā ziņā būs jāizteno. Paldies! Much, uh... Liels paldies, premjerministra vietnieku. Vai vēl kāds no viesiem, ko gribētu sacīt? Peace. Um, thank you very much. Liels paldies. Saka Bušatīkums, gribu pateikties uh, šīs komitejas locekļiem par viņu ierosinājumiem, kā Albānija var mm, pareizi virzīties uh, ceļā uz Eiropu. Es neesmu šeit nācis traktēt jūsu sacīto, bet būtībā uzmanīgi noklausījies jūsu sacītajā. Ja Es secinu, ka jūs no Albēnijas sagaidāt taustāmus rezultātus, vismaz eh, šādi vārdi man ir palikuši prātā. Jūs mums ļaujat vēl pierādīt sevi labākajā gaismā. Nākošajā sanāksmē vai nākošajās tikšanās reizēs es ceru, mēs varēsim runāt pagātnes laikā nevis nākotnes formā, par to, kas jau ir izdarīts, nevis par to, kas vēl ir darāms. Pavisam ir četras pamatjomas, kurā ir vairāk darāmā attiecībā uz vēlēšanu reformu. To es negribētu uh, atainot uh, grozījumu skaitu vai īpatsvaru. Uh, gaismām. Es arī te negribu daudz stāstīt par uh, parlamentu vēlēšanām, jo es domāju, ka tieši šis vēlēšana process bija. Un šī administrācija bija visvājākais uh, ķēdes posms pašvaldību vēlēšanās. Un mēs to apzināmies, mēs vēlamies atrisināt šo situāciju pirms prezidenta vēlēšanām. Runājot arī par citu reformu, mums vēl ir divas neatrisinātas lietas. Mēs ceram, ka tās kopīgi tiks atrisināts uh, kopā ar valdošo vairākumu. Nīderlandes parlamenta deputāts jautāja, kāda ir iespēja vērsties tiesā. Es domāju, ka iespēja vērsties tiesā ir būtiski svarīgs aspekts, un tas ir arī uzsvērts Eiropas komisijas progresa ziņojumos. Es kā opozīcijas pārstāvis negribu šeit nodarboties ar politiku. Es eh, savas valsts parlamentā šādi varam, šādi var rīkoties, bet atklāt sakot, mēs balsojam pret šo likumu. Tomēr mēs uzskatām, ka eh, tiesu sistēmā esošās problēmas Albānijā ir daudz lielākas un daudz sarežģītākas nekā tikai pieeja tiesai iespēja griezties tiesā. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, un tas, protams, ir jārisinā līdztekus citiem uh, tiesību aktiem. Šie tiesību akti ir jāpieņem, un tad tie ir jāizsna. Un ceturtā joma ir saistīta ar reformām cilvēku tiesību jomā. Īpaši tas attiecas uz Romu kopienu un invalīdu diskrimināciju. Šai ziņā mums ir vēl daudz darāmā. Un mēs sniedzam politisko atbalstu valdībai um, šo pasākumu īstenošanā. Nu, būtībā šāds ir mans skatījums, kā situācija būtu labojama, lai mūsu mm, progress 12 galveno prioritāšu sasniegšanā tiek panākts, un tas mūsu valsts ir ļoti svarīgi, lai tā varētu kļūt par kandidātu valsti. Paldies! Tas paldies! Sakovača kungs, mūsu viesiem no Albānijas, vēlu jums sekmes, jūs reformu izvēršanā mēs gaidām demokrātiskas, atklātas un godīgas prezidenta vēlēšanas, un arī, lai jums labi veicas svinēt jūs simt gadu neatkarības gada dienu. Paldies, ka bijāt mūsu viesi! So, colleagues, we have the last point of our agenda for this afternoon. Lēķi, mums vēl ir pēdējais darba kārtības punkts, un tas ir ļoti svarīgs, jo te ir runa par naudu. 2013. gada budžets trialogam, mandāts trialogam. Kolīgs, can we start? Kolēģi, vai mēs varētu lūdzu turpināt darbu? Lūdzu, klusums zālē. Labi, tātad pirmā viedokļu apmaiņa AFET komiteja par 2013. gadu budžetu komiteja nākus klajā ar tās budžets projektu aprīļa beigās, un tas ir pamats budžeta procedūrai 2013. gadam. Šīs dienas debašu mērķis ir sniegt mūsu atzinumu Eiropas parlamenta delegācijai kas vadīs pirmā, pirmo sarunu kārtu ar, ar padomu 2013. gadu budžetu. Tas ir tātad provizoriskais atzinums. Mūsu atzinums 2013. gada budžetam būs vēlāk. Mūsu referenci ir Jēten Mēki kundze. Šodien viņa nāks klējā ar savu Giovanni Lavijas ziņojumu atzinumu projektu. Lavija kungs ir referents budžeta trešajai sadaļai, kurā ir minēts šis mandāts. Tagad vēlos dot vārdu Jētenmāķi kundzei, un tad viņa var pastāstīt par savu atzinumu. Paldies! Ajattelin puhua suomen kieltä. Paldies, priekšsēdētājs, runāšu somu valodā. And I don't apologize because <laughs> it's same language and as German and English and French. Okay. Ensinnäkin, nu, labi, tad pirmkārt, es gribētu paust nožēlu par um, pašreizējo grafika laika jau nav daudz. Lavija kunga ziņojums nāca uh, klajā pagājušā nedēļa. Nu, tā tad es negribēju uh, neko darīt, pirms mums nebūtu viņa dokumentālā darba. Tā tad es varētu vēlreiz uzsvērt, ka šis darba grafiks ir ļoti cieši, taču es ceru, ka jūs varēsiet strādāt arī šādos apstākļos. Iesākumam gribētu pastāstīt par to, kādā situācijā pat labāk atrodamies. Kādā gaisotnē mēs dzīvojam šajās dienās? Šī gaisotne ir patiesībā ļoti atšķirīga no tās, kāda bija pirms m, tikai dažiem gadiem. Tagad ir pienācis laiks e, ārkārtīgajiem budžeta taupīs pasākumiem dalībvalstīs. Un Eiropas Savienība aicina staupības pasākumiem, taupīt budžetu. Un ir zinām paraugi, kuriem mums būtu jāsako. Tas uzskatāms par izaicinājumu, taču to arī varam uzskatīt par kaut ko labu. Un šī iemesla dēļ, grūtību dēļ, mums ir jādomā par to, kāds ir mūsu strateģiskās prioritātes. Jo mums nepietiek līdzekļu darīt pilnīgi visu. Ja mums būtu pietiekoši līdzekļi, mēs varētu darīt visu, bet te mums jādomā par strateģiskām prioritātēm. jādomā arī par visiem citiem izaicinājumiem, kuriem saskaramies ārlietu politikā, un es ceru, ka mēs tiešām ļoti rūpīgi apdomāsim, kādas ir mūsu prioritātes, piemēram, drošības jomā. Un tad mēs arī varētu izdarīt eh, zināms, eh, zinām ietekmi. Nu, tad tāds ir tas, tāda ir tā noskaņa. Tas, um, konteksts, un es domāju, mūsu komitejas darbs ir galvenokārt stiprināt politiskos vēstījumus un mēģināt rast pareizos risinājums budžeta jomā. Visu šo apsvērumu dēļ pašreizējā procedūra varētu būt atšķirīga no iepriekšējām, ko esam piedzīvojuši, jo mēs dzīvojam citos ekonomiskos apstākļos. Es domāju, visiem ir labi zināms, ka ārlietas nav gluži Eiropas Savienības budžeta galvenā pozīcija. Un tomēr arī mūsu komiteja varētu sniegt svarīgu ieguldījumu. Nu jau uh, tuvojas ļoti svarīgs septiņu gadu cikls, taču neesmu pārliecina par to, ka visas budžeta prasības ir attiecīgi ņemtas vērā. Par spīti problēmām ar izaugsmi Nu, jūs saprotat, te rodas jautājums, kāpēc uh, situācija ir tāda, kā tā ir. Mm, te ir zinām jūtīgi jautājumi, un tomēr es uzskatu, ka mums ir jāuzdod jautājums par, piemēram, to, ka varētu palielināt, eh, ka ar vienu palielinās Eiropas Savienības finanšu atbalsts Turcijai, katru dāvi palielinās, un ekonomiskā izaugsme Turcija ir apmēram 10% mūsu paša ekonomikas izaugsme. Mēs zinām, eh, ka tā nav tik liela. Nu, es par to tagad nestāstīšu, taču dažās dalībvalstīs eh, nedaudz virs plusa, un citās dalībvalstīs vispār mīnus tā apzīmē ar mīnusu. Mm, nu, tātad katrā ziņā mēs esam tālu no Turcijas izaugsmes. Vispārējais princips, kas ir svarīgs, ir budžeta pārskatāmība. Vispārējie sabiedrības locekļi vai arī parlamenta deputēti patie tiešībām, nevisai labi var saprast, kā Eiropas Savienība tērē naudu savai ārlietu politikai. Mm, patiesībā nav īsti redzama šīs naudas tērēšanas rezultāti. Grūti ir izsakot, kur šie līdzekļi aiziet. Un pat tad, kad mēs zinām, kādā virzienā šī līdzekļa aiziet, mēs nevienmēr zinām, kā tie tiek izmantoti un kādas tam ir uh, sekas, ja jūs padomājat par to, kā mēs paši tērējam savu naudu, kā privātpersonas, mēs taču zinām, kā tā tiek izmantot un kas no tā ir labums, bet šeit ir uh, runa par nodokļu maksātāju naudu, un šeit mēs nevi, nevienmēr zinām, kāds, kāds ir, uh, kāda ir šo tēriņu jēga, tāpēc mums būtu vērts vēlreiz padomāt, kā mēs šo budžetu varētu padarīt atklātāku Un te es runāju par rezervēm, par mūsu visu rezervēm. Ietekme būs lielāka, tad, ja mēs varētu eh, secināt, kā šī nauda tiek tērēta, kādiem mērķiem tā reāli aiziet. Tāda mums mūsu budžets ir jāorganizē labi, šīs darbs nav viegls, mums ir jāatvieglo budžeta sārunas ar komite, komisiju. Nu, tā tie varētu būt tādi īsi ievadvārdi no manas puses. Un tagad esmu gatava uzklausīt jūsu komentārus. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Jeten Mēki kundze. Tagad es izsakos pareizi, saka Kovalčeva kungs, atvainojos, ka līdz šim, Kovalčeva kungs atvainojos, ka līdz šim neizrunāju jūsu uzvārdu pareizi. Un tagad tautas partijas ēnu referents Galakungs. Jā, paldies. Dāmas un kungi, dārgā Jedinmēķi kundze, jums, um, jums ir taisnība, katram ir tiesības runāt savā valodā, tāpēc runāšu vāciski. Paldies! Gribēju jums pateikties uh, par paustajām pārdomām. Jums ir taisnība, ka šajos laikos mums ir jādara viss, lai mēs pārāk nešķērdētos uh, ar naudu, lai, piemēram, uh, sabiedrība nedomātu, ka mēs uh, naudu izdodam nepareizajām prioritātēm vai izdodam par daudz kaut ko finansējot jo, protams, mēs piedzīvojam krīzi, tādēļ ar naudu mums ir jāpietas ļoti taupīgi un jāpanāk, eh, lai katrs cents tiktu ieguldīts liederīgi. Domāju, par to šaubu nevienam nav. Es Eiropas parlamentā strādāju jau kādu krietnu brīdi, Un e, vienmēr strādājot pie ārlietu prioritātēm, e, mums e, ir bijis par maz naudas, un mēs esam sūdzējušos par to, ka līdzekļu nav gana, bet mēs patiešām gribam arī būt tāds aktīvs spēlētājs uz starptautiskās skatuves, lai mūs uztvertu nopietni un lai mēs paši varētu aizstāvēt savus intereses. Bet, protams, tam visam ir nepieciešama arī līdzekļi. Bet, ja mēs runājam par ārpolitiku, pretstatā, piemēram, septiņu gadu programmām kultūras jomā vai struktūra fonda izmantojumam, uh, ārpolitikā visu laiku kaut kas mainās un, protams, politiskā situācija nepārtraukti mainās un, protams, mēs ne visu varam prognozēt. Mēs nekad nerēķināmies, ka, piemēram, tagad uh, rīt būs katastrofa vai sāksies karš un mēs arī nekad nevaram prognozēt, cik uh, smags izvērtīsies kāds konflikts vai uh, cik gadus tas ilgs. Ir grūti ko tādu patiešām prognozēt. Tādēļ Es izvēlētos tādu formulējumu, kas angļu valodā nozīmētu atkārto, ka lai Eiropas Savienība varētu spēlēt aktīvu lomu pasaulē, tā ir nepieciešams pietiekams finansējums. Domāju, ka tas noteikti ir jāatkārto. Ja mēs runājam par budžeta samazinājumiem, tad nevajadzētu šeit varbūt eh, runāt par general effort, bet targeted approach, eh, proti par mērtiecību. Runājot par visām eh, budžeta kategorijām. Es piekrītu tam, ko piedāvā komisija, proti, ja kādas programmas nav bijušas īstenotas pietiekam labi, tad tām var samazināt līdzekļus, bet komisijai noteikti ir uh, pietiekam labi jāpaskaidro, kādēļ šāds lēmums tika pieņemts. Un, protams, arī paskaidrojumam ir jābūt tādam, kas apmierina mūs kā parlamentāriešus. Was den Punkt 3 betrifft. Ähm um... Runājot par trešo punktu, Mums ir jārunā gan par dienvidu, gan par uh, austrumu partnerību, un, protams, ir jāveic savi uzdevumi. Abās reģionos patiešām ir daudz darāmā, tādēļ abi reģioni ir jāpiemina šajā ziņojumā. Es gribēju uzdot jautājumu. Komisija ir samazinājusi šai politikai paredzētos līdzekļus par 3%. Es nezinu, vai tas ir pietiekami labi. Protams, mēs daudz diskutējam par uh, ārābu pavasāri, varbūt, ka dažās uh, valstīs tas uh, ir cietas fiasko, vai citās atkal tas ir. Uh, uh, situācija ir attīstījusies tā, kā mēs to nevarējām prognozēt. Un, uh, ja mēs samazinām līdzekļus, tad mēs it kā uzreiz paužam domu, ka mums šī attīstība nav paprātām. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un mums ir jāinvestē šajās valstīs, lai politika tur attīstītos pareizi. Bet ir jāņem vērā noteikti abi e, geogrāfiskie reģioni. Ceturtais punkts. Esmu ļoti bieži piedzīmo, piedzīvojis, ka mēs nesam pietiekam daudz pieprasījuši, un tad mēs atkal ieviešam budžeta grozījumus, lai, piemēram, kāds bija Palestīnas gadījumā, varētu paaugstināt Uh, finansējumu. Te ir uh, rakstīts, ka uh, jau pašā gada sākumā ir jāsaprot, kāds ir galvenās prioritātes, lai Eiropas Savienība varētu atbalstīt miera veicināšanas pasākums. Kaut kā tā to varētu formulēt. Piektajā punktā varbūt es vēl varētu kaut ko papildināt. Es Uh, esmu referents par tāliem ziemeļiem, un te mēs varētu rakstīt Arctic Northern un High North, tātad uh, tālie ziemeļi. Domāju, ka tas būtu daudz plašāks formulējums, kā tikai runājot par ziemeļu dimensiju. Punkt 6. Uh, Sastais punkts. jāparūpējas, lai Eiropas Savienības uz vietas sniegtais atbalsts būtu redzams un taustāms, lai tas būtu efektīvs un šķiet, tas bija pirmais, ko es tagad gribēju teikt, kas man bija šāvies prātā, un uh, tad varbūt nākamreiz izteikšos vēl. Paldies! Uh, Paldies, Galērkungs, uh, sociāldemokrātu vārdā, Manis Skundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu ļoti pārsteigta par to, kāda ir Jedenmeki kundzes nostā. Viņa taču gan piedalījās ārlietu komitejas atzinuma sastādīšanā no budžeta no ārlietu komitejas vārda. Man šķiet, mēs visi vienojamies par to, ka mums jāievēro budžeta disciplīna, taču tam nevajadzētu nozīmēt to, ka mums ir jāatsakās no Eiropas Savienības ambīcijām būt par globālu, būt svarīgu spēlētāju uz pasaules skatuves. Šogad mums priekšā ir atzinums, kuru mēs sūtīsim budžetu komitejai lai apspriestu, lai vadītu debates trialoga. Būtībā tas ir pilnīgi pret uh, to, uh, par ko vienojamies pēdējo gadu laikā. Galērkurs mums atgādāja, ka ceturtā mm, sadaļa parasti ir pārāk, pārāk mazu finansējumu. Ja mēs gribam, lai mums būtu attiecīga ārlietu politika, tad mums ir nepieciešama attiecīga līdze. Protams, e, mēs iestāmies par pārskatāmību, kā jūs atsiet ģetenmēki kundze. Taču pārskatāmība nenozīmē mazāk līdzekļu tēriņu, bet vienkārši pareizu līdzekļu tērēšanu, par kuru viņam ir skaidrs zināms, uz kurien tie aiziet. Uh, Un tad runājot par apgriešanu, tas nebūtu jādara automātiski, vienkārši jāizdomā, kur mēs īstenojam šo budžeta samazinājumu, lai no tā būtu uh, jēga un lai mēs arvien būtu svarīgs spēlētājs uz uh, globālās skatuves. Nu, katrā ziņā, te mēs nevaram būt gluži apmierināti ar šo piedāvājumu. Nu, labi, atļaušos izteikties citām. Mēs nevaram sacīt, ka mēs nepiekrītam. Labi, sasīsim vēl citādi Mēs piekrītam tam, ka finansējums ir jāsamazina tām programmām, kas netika attiecīgi īstenos. Tas nenozīmē, ka visur ir automātiski viss ir automātiski jāapgriež. Mums ir jāsamazina līdzekļi tām programmām, kas vienkārši nedarbojas. Un jāpanāk, lai šīs programmas darbotos labāk. Mēs nevaram vienkārši automātiski visu apgraisīt. te ir, protams, dažādi e, rādītāji visādām problēmām. Un vēl viens aspekts, kas mani uztrauc, ir tas, ka ar atzinuma autore otrajā punktā apgalvo, ka komisija mākslini, mākslīgi palielina dažus priekšlikumus ceturtajā kategorijā, lai trialogu sarunas noritētu vienkāršāk. Komisija nāca klajā ar šiem skaitļiem pēc tam, kad tika īstenojas aplēse šajā komitejā. Mēs gādu gaitā esam pieprasījuši, lai šī kategorija tiktu finansēta labāk. Nevar pieņemt, ka tad, ja finansējums ir gana liels, tad arī sarunas noritēs pietiekoši viegli. Es domāju, ka pašreizējais tekstu variants šai vietā nav pieņems. Kālerkungs runāja par, par piekto punktu, par arktisko dimensiju un ziemeļu dimensiju. Ja mēs pieminam šīs dimensijas, tad mums jārunā arī par citām ārējās politikas darbības jomām Eiropas Savienībā piemēram, kaimiņa attiecība politika, dienvidu dimensija ar Latīņu Ameriku, nu, te arī varētu minēt 2020. gada stratēģiju. Tas arī būtu jāpiemina ziņojumā, un visas citas lietas, kas ir neatņemama Eiropas Savienības ārlietu politikas sastāvdaļa. Tu, tuvo austrumu miera process. Es teicu, piekrītu Gāler kungam, mums e, šeit būtu jāmaina teksts. Un Jedenmeke kundzei gribu pateikties par viņas ieguldīto darbu, lai, taču man tas nav gluži pieņemams, lai vai kā. Kāds tas būtu, mums, protams, jāpateicas tiem, kas ir strādājuši. Taču man šķiet, ka viņai būtu jā, viņas tekstam jābūt tieši pretējam, ja viņa grib, lai šis trialogs ar darbotos. Izdotos labi, es domāju, ka Lavija kungs budžeta komitejā patiesībā ir iestājis par labvēlīgāku tekstu nekā, nekā Jētenmaki kundze. Paldies, Monits kundze, un tagad zaļo vārdā Brantners kundze. Um. Ein paar Kommentare auf meiner Seite erstmal noch herzlich. Paldies! Sirsnīgs paldies uh, referentei par uh, sagatavoto ziņojumu. Man arī ir vairāk jautājumu. Ich glaube, wenn man im ersten Absatz sagt. Pirmajā teikumā ir uh, rakstīts, ka Mums skaidri un gaiši ir jāpasaka, kurās kategorijās finansējums tiek samazināts. Mums kā komitejai skaidri un gaiši jāpasaka, šeit, piemēram, var samazināt līdzekļus, piemēram, eh, Latīņamerikas kategorija pozīcijā un tā tālāk, bet ja mēs vienkārši eh, pasakam arī ārlietu politikai ir jāsamazina budžets šajos grūtajos laikos, un ja ir rakstīts, ka arī ārpolitikai paredzētie līdzekļi ir jāsamazina, bet tad ir jāpasaka, kurām kategorijām, kuriem, kurām politikas jomām. Un uh, tālāk es uh, arī gribēju pavaicāt to pašu, ko teica Munis skundze. Kur tad ir šis mākslīgais paaugstinājums? Jeb artificial increase. Domāju, ka to arī vajadzētu precizēt. Nu, es neesmu, man nav pret to nekāda pretenzija, bet es gribētu vienkārši precizējumu. Tālāk, kur ir runāts par saistību paaugstināšanu. Uh, tur ir rakstīts note un tad ir welcome attiecībā uz uh, austrumu partneru attiecību, bet par dienvidiem nekas nav teikts. Domāju, ka tas ir patiešām pārsteidzoši. Mums noteikti vajadzēja runāt gan par uh, austrumu partnerību, gan dienvidu partnerību. Kādēļ tas šeit nav minēts? Tur ir kāda politiska apsvērumi. Uh, Man ir vēl papildus jautājumi. Proti, kur mums nav gan finansējumu, piemēram, attiecībā uz kaimiņu attiecību politiku, mums nav pietiekam daudz līdzekļu. Un tad vēl, eh, ko es ziņojumā neatradu? Eine Spezifizierung zu den Kosten des Auswärtigen Dienstes. Tiek runāts par eh, ārlietu dienesta izmaksām. 7%, tas ir paredzētais paaugstinājums, bet kādēļ? Es domāju, ja te ir rakstīts, ka ir jāpalielina arī darbinieku skaits, es nezinu, kādēļ mums ir nepieciešami AD 14 uh, līmeņa ierēģi, 11 uh, cilvēki. Uh, Un tad tas ir patiešām ļoti augsts eh, posteņas AD14, es nezinu. Kādēļ tad tā ir jābūt? Arī par eh, ārpolitikas eh, budžetu, piemēram, drošības dienestām, ārlietu delegācijām ir paredzēts paaugstināt finansējumu gandrīz par 30%. Es labprāt gribētu uzzināt, e, kurās valstīs tad pēkšņi drošības dienesta pakalpojumi ir kļuvuši tik dārgi un e, kāda līguma tur tiek slēgti. E, tie līdzekļi, kas ir piešķirti pilotu projektiem, lai varētu labāk eh, izvērst eh, konfliktu prevenciju. Tas ir minēts eh, regulārajā budžetā, protams, tas ir ļoti labi, es domāju, tas ir jāvērtē atzinīgi. Bet es gribēju dzirdēt precīzāku informāciju, kādēļ tas tā ir paredzēts. Un Mēs, protams, kā zaļo grupa iesniegsim grozījumus. Tagad es gribēju tikai uzdot jautājumus, un, ja saņemšu kādu precizējumu, varbūt varēsim vienoties daudz vienkāršāk. Paldies! Thank you very much, Brantner. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu atkal mūsu referentei. Ne viņa atbildu šeit uzdotajiem jautājumiem. Izsaka komentārus. Jetermākī kundz lūdzu. Kiitoksia. Hyvin. Paldies. Lielas paldies par šiem ļoti lieliskajiem komentāriem. Daudz no tiem jau bija gaidījis nenoliedzami. Man šķiet, ka varēšu nākt klajā ar kaut kādu veidu informāciju nākamajai sanāksmai Eh, kas varbūt tad varēs, kas būs pelnījis vairāk jūsu atbalstu. Nu, katrā ziņā negribu nekādā veidā principiāli vispār atkāpties no Eiropas Savienības kā tāda globālā līdera Roma. Nu, jūs varat vaicāt, kā tad ir Eiropas Savienības globālā līdera loma, vai tāda loma mums vispār ir. Un nu, varbūt šis jautājums ir aktuāls, ja mēs tam pievērstos. Nu, tad varbūt, es domāju, liekot lietā pareizās sirds, mēs šādu lomu varētu arī spēlēt. Jo, protams, ka tikai tāpēc vien, ka tiek tērēt vairāk līdzekļu, tas nebūtu vēl nenozīmē, ka darbs tiek padarīts labāk. Bet katrā ziņā kapacitāte var, ies, var uzlabot. Un tāpēc mans viedoklis, ja runājam par budžetu, ir tāds, ka mums ir nepieciešams debats par to, kāda ir Eiropas Savienības loma šajos grūtajos laikos. Šī loma ir samazināta un tā turpina samazināties. Un mums jādomā par to, kāda ir mūsu politiskā ietekme un kā to izmantot. Kur izdarīt šos budžeta samazinājumus? Jā, tas ir jautājums, kas ir aktuāls. Jūs pieminējāt arābu pavasaru, ne, to es nepieminēju pati, jā, bet, nu, tas jau nenozīmē vēl neko. Es nedomāju, ka šai, šam konkrētam jautājumam vajadzētu samazināt finansējumu, nu, Palestīnai un tā tālāk. Nē, es nedomāju to. Es domāju, ka šis finansējums ir ārkārtīgi svarīgs, un Eiropas Savienībai ir jāiesaistās šīs situācijas tālākā stabilizēšanā un atbalstīšanā. Domāju, ka mums ir jābūt klāt šajās valstīs, kur notika arābu pavasars. Protams, arī drošības izdevumi, kas palielinās, jā, par to tik runāts. Es domāju, ka tas ir tieši saistīts ar šo arābu pavasara valstu situācijām. Tāpat arī konfliktu novēršana, profilakse ir jautājums, ka mums vajadzētu pievērsties lielākā mērā. Nu, varbūt tā ir joma, kur Eiropas Savienība varētu lietot vairāk līdzekļus panākot lielāku ietekmi ar šādām profilaktiskām politikām. Un tādā veidā tiktu nodarīts mazāks zaudējums konkrētajā jautājumos, konkrētos jautājumos uz vietas. Jā, bet paldies par visām jūsu idejām, ņemšu tas vērā. Paldies, Ietermankai kundzei, saka priekšādātājs. Nu tad ļaujiet man jums sniegt informāciju par grozījumiem. To iesniegšanas termiņš ir rīt, 15. mājas, pulkstens 12. dienā. Un tie jāiesniedz angliski, tikai angliski, jo mums nav laika tos iztokot no citām valodām uz angļu valodu. Un vēl kāda informācija, ar ko vēlos jūs padalīties, nākamā sanāksme rīt, nākamā sanāksme rīt pūkstens e, piecos vakara, no 5 līdz 6.15, tiksimies ar Lībijas premjerministra vietnieku un runāsim par pašreizējo politisku politiku šai valstī un gaidāmajām vēlēšanām. Vai ir vēl kādi papildus jautājumi? Monis Kunze, jūs vēlējāties izteikties? Jā. Gribēju tikai uzdot jautājumu par procedūru. Vēlējos izteikt protestu, jo no ārējā darbības dienas nebija ieradies neviens, lai pievienotos diskusijām par budžetu. Parasti, kad runājam par budžetu un par kādu tematu, tad pilnīgi noteikti ir no komisijas kāds pārstāvs, kas savukārt pauž viņu komisijas viedokli debešu kontekstā. Otrām kārtām par grozījumiem un procedūru runājot šai sanāksmē. Standarta formas grozījuma iesniegšanai šāda veida jautājumos vēl sistēmā nav iestrādātas. Un tagad, lūk, mums jāiesniegt grozījumi līdz rītdienai angļu valodā. Un gribu izteikt šai kontekstā divus novērojumus. No, nu, atsaucoties uz Jetermokī kundzes teikto. Uh, 59. punkts, kur tiek runāts par finansējumu Palestīnai, e, nu, par kaitējumiem, ko tā nodarījuši Izrēla, nodarījusi Izrēla. Nu, tad kāpēc gan nepelnāt instrumentus un pasākumu finansējumu, kas palīdz stiprināt mieru, nevis drošības pasākumu finansējumu darbības, ārējā darbības dienas darbiniekiem? Es domāju, par to ir vēl vajadzīgs ļoti plašas diskusijas un tāpēc vajadzētu grozījumu iesniegšanas termiņu pārcelt uz vēlāku laiku, lai mēs varētu nonākt pie kaut kāda kopsavilkuma, kopsaucēja, apsvarot dažādas idejas. Un, protams, ka referentam jāpauž visas komitejas viedoklis, ne jau tikai savs viedoklis. Viens precizējums saka priekšādātājs, jūs varbūt pārpratāt. Rītdien e, grozījuma iesniegšanas termiņš ir attiecībā uz trialogu mandāta jautājumiem, nevis par budžeta dialogu. Nē, nē, par budžetu diskusijas turpināsies grozījumi, par to varēs tiks iesniegt arī lētāk. Mēs, nē, mēs negrozam atzinumu par budžetu. Nē, nē, tas nav vēl, tie vēl nav tie grozījumi, kundze. Un tik un tā, saka. Piekrītu Munisas kundzei, ka mēs saņēmām šo informāciju tikai pagājuši trešdien, vēl pat nav nedēļa pagājusi. Ļoti īsts termiņš grozījuma izstrādāšanai, pat ne nedēļa. Priekšsēdētājs turpina. Saņēma padomu no sekretariāta, sakot, ka lūk, mums jābalso 24. maijā, tāpat kā arī citās komitejās, un tāpēc mums nav vairāk laika Mums nepietiek laika grozījumu iesniegšanas termiņu pagarināšanai. Very... Nu, pāris vārdi. Nu, realistiski skatoties šo jautājumu, protams, ka ceturtdien un piekdien sarunas nenotiks. Mums uh, sarunas ar Andru Repnēm notiks nākamdēļ, un tāpēc nav pilnīgi nekādas uh, starpības, vai rītdien ir grozījuma iesniegšanas termiņš vai trešdien. Bet mums, kā deputātiem, tas būtu daudz labāk, jo tad mēs vismaz rīt vēl varam pie šiem grozījumiem strādāt. Varbūt to var pārcelt uz trešdienas pusdienas laiku. Okay, I leave this, uh, uh... Priekšsēdētājs turpina. Šo lēmumu acīm redzot man jāatstāja kādās drošākos. Vai var piekrīt šādā, šādai grozījuma termiņu pārcelšanai? Labi, vienojamies par trešdienu, 2012. dienā. Tas nu tad ir pēdējais darba kārtības punkts šodienas darba kārtībā. Un vēl jums visiem lielisku pēcpusdienu, lielisku vakaru un tiekamies rīt.